Kolēģi, manuprāt, mēs varam sākt darbu. Dāmas un kungi, sāksim šīs pēcpusdienas sēdi. Aicinu apvienot 11. un 12. darba kārtības punktu, proti Runa ir par KLP lomu darba vietu radīšanā lauku reģionos. Un uh, uzstāsies Bernārs Šo un uh, no Francijas, uh, gan ir teikts Austrijas institūta. Uh, teritoriālai plānošanai un Mauro Vigāni, kurš uh, pārstāv Glo Glosters universitāti. Un mēs arī lūgsim Aņo kungu prezentēt, nē, atvainojos Andriju kungu prezentēt ziņojuma projektu, jo abi šie jautājumi ir saistīti. Būtībā tā eh, ir viena un tā pati uh, problēma, ko analizējam no dažādiem uh, skatu punktiem. Jūs esat saņēmuši visus dokumentus. Tie ir izsūtīti pa e-pastu, un vēlāk jūs saņemsiet arī papīra versijas. Tagad dodu vārdu mūsu ekspertiem. Un uzklausīsim jūsu analīzi, jūsu viedokļus. Katram no jums ir desmit minūtes. Nu, tāda ir mūsu politika. Katram desmit minūtes. Liels paldies! Mēs augstu vērtējam šo uzaicinājumu un mums liels gods uzstāties uh, jūsu priekšā un iepazīstināt ar mūsu veikto pētījumu komitejas uzdevumā. Tātad uh, mani sauc uh, Bērns Šo, es pārstāvu Austrijas teritoriālās plānošanas lauku attīstības institūtu un. Mans eh, kolēģis no CCRI arī eh, pastāstīs par šo pētījumu un par eh, izvirzītiem uzdevumiem, pēc tam par to, ko mēs konstatējam, un tad par kā, to, kādus secinājumus mēs varam izdarīt. Šī pētījuma mērķis bija analizēt to, kā Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika veicina darba vietu radīšanu lauku reģionos Eiropā. Un uh, tas, uh, šis pētījums bija iecerēts kā pamats uh, paša iniciatīvas ziņojumā, par ko mēs uh, dzirdēsim vēlāk. Tātad mēs izvērtējām KLP potenciālu darba vietu radīšanā. No vienas puses uh, atspoguļojām, tātad uh, analizējām pieejamos datus un pieejamo literatūru, pēc tam uh, Eh, izanalizējām, kurās dalību valstīs un reģionos KLP visefektīvāk radīja darba vietas. Un tāpat arī izvērtējām jautājumu par to, vai KLP eh, pirmais un otrais pīlārs atsevi, atšķirīgi ietekmē nodarbinātības situāciju. Salīdzinoši īsā laikā mēs centāmies triangulēt uh, šos uh, rezultātus, izstrādājot vispirms pētījuma struktūru, pēc tam izanalizējām situāciju no trim viedokļiem. Pirmkārt, izpētījām atbilstošo uh, literatūru, publikācijas, otrkārt veicām statistisko analīzi par pieejamiem datiem un statistisko informāciju, kas bija mūsu rīcībā. Neko nemodelējot, un treškārt mēs pētījām uh, Uh, reālus gadījumus uh, dalību valstīs un reģionos, lai noskaidrotu, kāda ir uh, šī ietekme. Un pēc tam visu apkopojām pētījumā. Tagad vārds Mo, Mauro Vigani. Mūsu uzdevums bija veikts uh, veikt plašu literatūras analīzi. Mēs to darījām uh, sistemātiskā veidā par visām 28 dalību valstīm kopš, uh, par laiku posmu kopš uh, 992. gada. Un, uh, Uh, un izvērtējām, vai uh, KLP ietekme uz darba vietu radīšanu ir pozitīva vai negatīva. Tātad tas bija atkarīgs no dažādiem faktoriem, uh, kāda ir šī politika dalība valstīs, kādi instrumenti tika izmantoti un kāda metodoloģija tika izmantota, lai veiktu šos aprēķinus. Uh, ir uh, grūti gūt tādu viennozīmīgu uh, rezultātu no uh, publikāciju analīzes, bet vairums autoru bija viensprāts, ka KLP drīzāk palīdzēja saglabāt darba vietas, nevis radīt jaunas darba vietas. Līdz ar to KLP uh, palīdzēja saglabāt uh, lauku nodarbinātību. Arī uh, radīto darba vietu ilgspējība radīja šaubas, jo uh, daudz no šīm darba vietām zuda, kad beidzās finansējuma periods. Un uh, šī tendence pat bija vēl vairāk izteikta analizējot literatūru uh, par KLP nākotni un liberalizācijas procesu, kas izraisīs uh, samazināšanos. Tātad šī ietekme var būt gan pozitīva, gan negatīva, tieša vai netieša. Tas uh, pa kādiem kanāliem darbojas KLP, ir ieņēmumi, kapitāla ieguldījumi un investīcijas. Un tas viss ir atkarīgs no lauku saimniecību veida. Ģimenes saimniecībās galvenais ir ieņēmumi. Ja šiem saimniecībām ir garantēti stabili ienākumi, tad ir mazāk uh, stimulu pārtraukt saimniecisko darbību, bet lieliem lauksaimniecības uzņēmumiem pateicoties uh, saņemtajām atbalstām izdevās veikt uh, ražošanas intensifikāciju, uh, modernizāciju, mehanizāciju, un samazināt darbietilpību. Tā tad arī mazāk darba spēka bija nepieciešams. Analizētās publikācijas liecina par to, ka efektīvākas ir tās lauku attīstības programmas, kas sastaistīts ar konkrētiem mērķiem, proti radīto darba vietu skaitu bet mums ir jāņem vērā arī tas, ka lauka attīstības programmas ir virzītas uz to, lai radītu iespēju veidot jaunas darba vietas lauku ekonomikā kopumā, tā kā lauksaimnieki var izvēlēties uh, citas nodarbinātības veidus, tādus kā turisms vai viesnīcas, uh, un strādā šajās nozarēs uh, uz pilnu vai daļēju laiku. Tāpat mēs uh, pētījām arī dažādas uh, KLP reformas. Visvairāk pētīta ir 2003. gada reforma. Un šīs reformas uh, viens no galveniem aspektiem bija atsaistīšana, maksājuma atsaistīšana. Un vairums autoru to vērtēja kā kaut ko negatīvu. Ja lauksaimnieki saņem atbalstu neatkarīgi no ražošanas apjoma, tad lauksaimniekiem ir arī mazāk stimulu vairāk strādāt. Un šis papildus laiks, kas bija pieejams, tika izmantots, lai gūtu papildu ienākumus citās nozarēs, nevis lauksaimniecībā. Un tagad vārds atkal Berntam. E, tagad runāsim par statistisko analīzi, kur mēs analizēsim KLP ietekmi uz darba vietu radīšanu no dažādiem aspektiem. Tātad vispirms analizēsim ieguldījumu Un tas nav nekas pārsteidzošs zālē sēdošajiem, proti finansējums KLP pieauga no 2000 līdz 2014 gadam. Pēdējos 3-4 gados šis pieaugums ir apstājies. Gaiši zaļā krāsā ir atzīmēta lauku attī, palīdzību lauka attīstībai, un tumši zaļais ir tiešais atbalsts šajā grafikā. Un mēs analizējām dažādas korelācijas starp ieguldījumu un rezultātu lauksaimniecībā. Un vienā no šiem grafikiem mēs redzam ieguldījumu uh, Uh, saistībā ar lauksaimniecību apstrādājumā zemes uh, platību, tad mēs redzam, ka tādas klasiskās lauksaimniecības valstis, tādas kā Itālija, Francija, Vācija un Grieķija ir līdera pozīcijās un jaunās dalība valstis austrumos uh, cenšas panākt šīs valstis. Protams, šis grafiks ir nedaudz maldinošs, jo šeit ir kumulētie ieguldījumi uz hektāru no 2007. līdz 2013. gadam, un uh, dalību valstis, e, ne visas dalību valstis uh, bija iesaistītas visu šo periodu. Bet tālāk ir interesanti paskatīties, kā šie ieguldījumi korelē ar rezultātiem arī šajā pašā laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam analizējot darba vienības. Tumši sarkanās zonas ir tās, kurās uh, ir samazinājies darba vienību skaits uz hektāru procentos, un zaļajās teritorijās šis rādītājs ir pieaudzis. Tātad mēs redzam, ka darba ietilpība praktiski visā Eiropā ir samazinājusies, it īpaši Itālijā un Austrum Eiropas valstīs, un šī darba ietilpība ir pieaugusi tikai dažās valstīs, tā kā, piemēram, Ungārijā, Horvātijā, Skotijā, Īrijā un Portugālē atsevišķos reģionos. Tas nozīmē, ka pieauga darba efektivitāte lauksaimniecībā, bet tas vienlaikus nozīmē arī darba spēka izmantošanas samazināšanos lauksaimniecībā. Tā tad tā ir monētas otra puse. Savukārt, rau, analizējot nodarbinātības rādītājus kopumā, uh, Eh, mēs konstatējam, ka strādājošo skaits lauksaimniecībā no 2008. līdz 2014. gada izņēmums bija eh, Bulgārija, Rumānija, Lietuva, Latvija, uh, Uh, un dažas citas valstis, kur tā tad ir pretējas tendences nekā visā Eiropā. Daļā ir samazinājums, daļā ir pieaugums. Tā tad, ja mēs salīdzinām, salīdzinām uh, KLP maksājumus, kas tiek ieguldīti, tad sarkanā krāsā jūs redzat šie ieguldījumi kumulējas dažādos uh, KLP pīlāros. Tumši sarkanā krāsā ir tieši maksājumi, gaišāk sarkanā krāsā ir um, lauku attīstības maksājumi. Tad mēs varam konstatēt, ka tie, kas visvairāk saņem šos maksājumus, ir uh, uh Vācija, Francija, Spānija, Grieķija, apvienotā karaliste. Uh, un arī pēdējos gados Polija panāk šīs valstis. Tātad tas ir uh, kumulētais uh, apjoms. Nu, tas arī nav pārsteigums, tās ir lielākās lauksaimniecības valstis Eiropā, un šeit uh, apakšējā stūrī zaļā krāsa jūs redzat darba rezultātus. Oranžā krāsā ir atzīmēts uh, statistiskais uh, ražošanas apjoms lauksaimniecībā, kas pieaug visā Eiropā neatkarīgi no saņemtā finansējuma. Un zaļie stabiņi rāda uh, ražošanas apjomu ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamā zemes platību, saimniecību skaitu un ieguldījumus lauksaimniecībā, un jūs redzat, ka visi šie uh, rādītāji uh, samazinās. Tātad samazinās saimniecību skaits, bet pieaug vidējā platība līdz ar to, un samazinās arī um, nodarbinātos gaisa lauksaimniecībā. Tas bija ieskats statistiskajā analīzē. Pēc tam mēs pētījām arī eh, situāciju konkrētās dalību valstīs. Es neiedziļināšos visās detaļās, bet svarīgi ir norādīt, kā to teica Mauro eh, no publikāciju pētījuma Mēs konstatējām, un to apliecināja arī reālo, reālā situācijas analīze, tātad, ka pirmais pīlārs uh, palīdz saglabāt darba vietas, nevis radīt jaunas darba vietas, un atsevišķos gadījumos pat šis, fak šī faktora ietekme bija negatīva, nozīmējot to, ka nodarbinātības situācija pirmais pīlārs ietekmē negatīvi, jo tika veiktu maksājumu atsaistīšana, stingra orientācija uz tirgu, kas noveda pie efektivitātes pieauguma uh, lauksaimniecībā, līdz ar to samazinājās nodarbinātība. No otras puses, uh, literatūras apskats liecināja arī par to, ka lauku attīstības programmas tika uzskatīts par darba vietu radošu politiku bet ne tik daudz lauksaimniecības nozarē kā cito, citās nozarēs uh, lauku vidē, it īpaši uh, uh, tādās nozarēs, kur ir gara vērtību radīšanas ķēde. Konkrētās situācijas analīze liecināja par to, ka dalību valstīs, kur ir F efektīvas uh, uh, ražošanas metodas un ļoti konkurētspējīga lauksaimniecība, piemēram, Spānijā dārzkopībā, dārzeņa audzēšanā vai arī īrijā pien saimniecībā. Tad KLP tika uztvērta drīzāk kā šķērslis, kas uh, kavē pilnī, iespēja pilnībā izmantot uh, tirgu. Šādiem um, uh, ļoti konkurētspējīgiem ražojumiem, kā augļiem, dārzeņiem, piena produktiem, uh, arī ir tāda tendence, ka dalība valstīs uh, uh saimniecības tiek likvidētas tajos reģionos, kur ir sarežģītāki saimniekošanas apstākļi. Kādus secinājumus mēs varētu izdarīt? Izvērtējot KLP kopīgo iedekmi uz nodarbinātību lauksaimniecībā dažādās nozerēs, varam secināt, ka eh, KLP reforma veicot eh, maksājuma atsaistīšanu ir negatīvi ietekmējis nodarbinātības situāciju, bet otro pīlāru varētu uzskatīt kā veiksmīgu piemēru tam, ka tiek radītas jaunas darba vietas, bet, kā jau es to iepriekš norādīju, ne obligāti eh, tieši lauksaimniecībā, bet uh, citos uh, saskārsmes sektoros tādos kā turisms un pārtiks rūpniecība. Otrais secinājums par KLP spēju samazināt nodarbinātību tad mēs konstatējam, ka pirmais pīlārs palīdz saglabāt darba vietas, nevis tās rada, un ir zināmi faktori, kas uh, uh palīdz uh, saglabāt uh, darbiniekus lauksaimniecībā, bet uh, tas tomēr um, neaptur uh, citas tendences, tādas kā saimniecību platības palielināšanās un darba ražīguma palielināšanās. Un otrais pīlārs ir uh, tāds, kas tiešām rada darba vietas, veicina diversifikāciju lauksaimniecībās. Un pēdējais secinājums par geogrāfisko sadalījumu, par to, kuras dalību valstis un reģioni efektīvāk uh, rāda darba vietas, uh, pateicoties KLP, šeit nav tādas uh, skaidras, viennozīmīgas atbildes. Pirmkārt, tādēļ, ka ir grūti iegūt precīzus datus par šo jautājumu, analizējot publikācijas un eh, iepazīstoties ar situācijas vietas. Mēs eh, guvām datus, bet tie neatspoguļo Eiropai raksturīgas tendences attiecībā uz eh, KLP rosināto darba vietu radīšanu. Tādēļ Tātad uh, trūkst uh, pierādījumu par pirmo pīlāru un otrajā pīlārā varētu teikt, ka iepriekšējā programmas periodā tika uh, prasīts izvērtēt ietekmi uz darba tirgu, un tad mēs pēkšņi arī konstatējam šo ietekmi un atķeksējam to attiecīgajā lodziņā. Un kādas ir prognozes attiecībā uz nodarbinātības tendencēm? varam uh, konstatēt, ka nodarbinātība samazināsies lauksaimniecībā liberalizācijas rezultātā un līdzekļu pārvirzīšana no pirmā uz otro pīlāri šo darba vietu zaudējumu varētu daļēji kompensēt un uh, varētu līdzsvarot lauku attīstību kopumā. Paldies! Liels paldies! Tagad ir eh, pienācis laiks dot vārdu referentam Andriekungam. Pateicos eh, priekšsēdētāji, pateicos mūsu referent, eh, mūsu viesiem par to, ka viņi ir sagatavojuši šo ziņojumu un to prezentēja. Nu jā, Uh, ko, nāks konstatēt, ka nav šis jautājums pētīts, jūs konstatējat, ka trūkst datu. Es arī saskāros ar uh, šādu daku, datu trūkumu. Un Uh, problēma ir arī tāda, ka es arī tikai nu pat iepazīstos ar šā pētījuma rezultātiem, kā, kā ziņojuma autors un uh, visi šie aspekti arī tiks apspriest debatēs un ir paredzēts balsot par man ziņojumu jūlijā. KLP eh, darba vietu radīšana nekad nav bijis pirmais primārais mērķis, un šobrīd eh, pārtikas eh, piegāžu drošības jautājums tiek skatīts citādi, un uh, nodarbinātības jautājums kļūst ļoti aktuāls daudzās dalību valstīs, un tādēļ mēs nevaram ignorēt to, uh, kā tiek izmantoti līdzekļi. 32% no Eiropas Savienības budžeta, kas ir atvēlēta KLP, tad mēs nevaram ignorēt to, kā šie līdzekļi sasaucas ar nodarbinātības situāciju. Mūsu, mana ziņojuma pamatā ir uh, tieši šī tēze, proti, ka mums ir jāraugās uz KLP no nodarbinātības viedokļa, no tā mēs nevarēsim izvairīties. Un mums būs jāizdara arī atbilstošas politiskas izvēles. Šobrīd viss tiek um, vērsts uz uh, industriālo lauksaimniecību, uz uh, lielāku atvērtību pasaules tirgiem, bet visi šie, šīs tendences neveicina nodarbinātību. Lēmumi, kas tika pieņemti 1990. gados, ir noveduši pie cenu nestabilitātes, ko mēs šobrīd konstatējam un netiekam ar to galā Un šī lielā nestabilitāte negatīvi ietekmē ne tikai ieņēmums, bet arī investīcijas un nodarbinātību. Un šis ziņojums ir divās daļās, balstoties uz mums šeit notikušo diskusiju mūsu komitejā. Tātad pirmā daļa ir veltīta pašreizējai KLP, tiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, un ziņojuma otrās daļas mērķis ir iezīmēt uh, to, kādas varētu būt not nodarbinātības perspektīvas KLP pēc 2020. gada. Man bija noteikts uh, ierobežots apjoms manām ziņojumām, nedrīkstēja pārsniegt 7000 zīmes. Un es aicinu jūs ar grozījumu palīdzību papildināt šo būtisko dokumentu. Par pirmo ziņojuma daļu par pašreizējo KLP. Tātad ir virknē e, prasību attiecībā uz pašreizējiem instrumentiem. Ir jāpalīdz e, paaudžu nomaiņai lauksaimniecībā, izmantojot pirmo pīlāru, bet jūs arī norādījāt, ka ir jāmudina uh, visas dalību valstis izmantot atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem, kas ir paredzēts otrajā pilārā, jo, diemžēl, ne visas dalību valstis to dara, lai veicinātu pauģu nomaiņu. Tālāk dalību valstis ir jāmudina izmantot tiešā atbalsta pārdales mehānismu, nosakot griestus eh, šādām atbalstam. Tālāk par maksājumu sasaistīšanu, jo e, šāda pieeja palīdz saglabāt noteikta veida e, ražošanu un e, palīdz novērst noteiktu reģionu dezertifikāciju. Šeit es domāju, piemēram, kalnu reģionus. Un tāpat arī stimulē ilgtspējību. Manuprāt, arī zaļināšana būtu pamatos jāpārstrādā. Uh, atbalstot um, pozitīvo pieredzi lauksaimniecības ražošanā, balstoties uz pašu lauksaimnieku uh, atziņām. Tāpat ir arī uh, jāmobilizē ražot nostāji, jo nevaram simtprocentīgi garantēt uh, pašreizējo instrumentu efektīvu darbību. Tāpat ir jāliek akcents uz kvalitatīvas pārtikas ražošanu. Ir jāveido tiešas saiknes ar teritoriju, jāveicina līgumu slēgšanu ar partneriem, ar īsiem aprites cikliem. Uh, Un tieši šāda pieeja nodrošina papildu vērtības ražošanu un nodarbinātību lauku reģionos, bet ir arī tāpat jārosina uh, citas uh, veida attīstība, piemēram, atjaunojumā enerģija, uh, bioloģiskā ķīmija un citas nozares, kas nav saistītas ar lauksaimniecības, uh, ar pārtiks ražošanas atvainojos. Eh, tāpat atbalsts ir jāorientē tā, lai tas stimulētu darba vietu radīšanu. Diemžēl eh, šobrīd eh, tā, tas nenotiek. Tāpat arī būtu jāizceļ sadarbības starp lau, lauksaimniekiem un citiem uh, uzņēmējiem minētā teritorijā, veidojot kopīgus teritorijas attīstības projektus, veicinot nodarbinātību. Šobrīd vēl ir lielas rezervas šai jomā. Tātad teritoriālām pašvaldībām būtu jādomā par to, kā nodrošināt šādus teritoriju uh, Uh, projektus, kas uh, veicinātu nodarbinātību. Tāpat ir jāsaglabā noteikti atbalsts KLP. Mēs zinām, ka tuvāko nedēļu laikā par to daudz tiks runāts budžeta kontekstā. Ir noteikti jāsaglabā atbalsts lauksaimniecībai un teritorijām, uh, bet būtu jā jāpamato eh, šis atbalsts, eh, lai sabiedrība to saprastu un atbalstītu Eiropā. Un jāakcentē tas, ka lauksaimniecība var radīt jaunas darba vietas eh, uz vietām. Un ja tas tiktu pasludināts par mūsu mērķi, tad mums būtu jāpārskata lauksaimniecības attīstības modeļi, uh, Arī ražošanas veids jāmaina, būtu jāra, jāražo ilgtspējīgi un labākā kvalitātē, jāmaina paradigma, jādomā par ilgtspēju. Un šeit ir jāsasaista ekonomiskā uh, Eh, ekoloģiskā un sociālā attīstība. Un tāpat jāņem vērā arī konkurētspējas nodrošināšana. Un, eh, protams, šeit var būt dažādi varianti. Tāpat jādomā par sociālo līgumu, vides līgumu un par cilvēka veselības aizsardzību. Un akcents jāliek uz vidējiem maziem uzņēmiem, kuri dod lielāku pievienoto vērtību, rada darba vietas un ir ilgtspējīgāks. Un ir jāveido šādas uh, Eh, pārtikas ražošanas struktūras uz vietām. Ir jāstimulē inovācijas pārtikas ražošanā un nepārtikas nozarē arī. Un ir jāievieš pārvaldes uh, mehānismi, lai uh, varētu ātri reaģēt krīzes situācijā. Uh, jo arī tas ir svarīgi nodarbinātībai. Mums ir jādomā par to, kā atsaistīšanu varētu sasaistīt ar apdrošināšanas sistēmu vai preciklisku atbalsta sistēmu. E, mums ir jāizmanto pozitīvā pieredze, kas ir gūta uh, dalību valstīs. Tāpat vajadzētu stimulēt tādas investīcijas, kas rada jaunas darba vietas un atbalsta kolektīvo lauksaimniecību ir uh, uh, noslēgumā, gribu teikt, ka pēc 2020. gada mums nevajadzētu īstenot dogmātisku pieeju, mums nevajag baidīties pārdomāt visu šo struktūru, kas šobrīd balstās uz diviem pīlāriem. Mums ir nepieciešama tiešām kopīga lauksaimniecības politika un tāpat laikā arī lauku attīstības kopīgā politika.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 divas minūtes katram ēnu referentam, divas minūtes katram koordinātoram un viena minūte pēc tam katram mm, runātājam, kas izsakas individuāli. Un, nu, iespējams, ka nāksies runas laiku vēl arī saīsināt. Vispirms ēnu referents Kalinovska kungs no Tautas partijas. Lielas paldies! Priekšādā tā pateicos. Man ir pāris um, vairākas vispārīgi raksturu piezīmes par šo dokumentu un pāris arī pavisam konkrētu lietu. Pirmām kārtām. KLP, jeb kopējā lauksamības politika, to starp arī tās otrais pilārs, nevarēs atrisināt problēmas, kas rodas ar bezdarbu lauku rajonos, jo lauksaimniecība taču ir tikai daļa no, šī kopē, no šīs kopējās darbības ainas lauku reģionos. Nu, turpināšu. Polijā 15% iedzīvotāji dzīvo lauku rajonos. Es atvainojos, 50% dzīvo laukos, bet ne vairāk kā 20 aktīvi darbojas lauksaimniecībā. Otram kārtām tika pārskatīti arī mm, efekti, ietekme, ko radīja KLP, vidas aizsardzības aspekti, mm, kļūst ar katru brīdi svarīgāki. Un e, sociālajie aspekti, jāsaka, nereti paliek novērtā. Tas ir jāmaina. Šai dokumenta projektā. Problem. It's a problem. No, no, nothing, nothing. Jest problem z tłumaczeniem. Two minutes for the shadows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 <laughs> Bet laiks iet uz priekšu. Lūdzu, turpiniet. No sun outside on it. It's going down. Snow. Snow. also, also oh. Czy już można? Jeszcze nie. Vai es varu atkal sākt runāt? Vēl nē, priekšādātājs saka nē. Vai man atkārtot to, ko jau pateicu? Nē, nevajag otrais vairs teikt. Jau pateikto. to. okay, we can, we can start. Mēs varam atsākt darbu. Lūdzu, lūdzu, Kaļinovska kungs. Nu labi, te turpināšu no vietas, kur paliku. Trešā lieta, ko gribēju teikt, ko es minēju jau iepriekš, šai dokumentu projektā mums vajadzētu iekļaut atsauci arī uz ļoti sarežģīto situāciju ar lauksemniecības tirgiem Tāpat arī runāt par izaicinājumiem, ar ko sastapsies lauksaimniecības sektors. Te runāja par arvien notiekošajām sarunām ar Merkosur un ASV, TTIP kontekstā. Tāpat arī sar par sar sarunām, kas turpinās ar Ukrainu un Austrāliju. Es domāju, ka mums ir lūk šīs ambīcijas samazināt CO2 emisijas. Tās, manuprāt, ir pārāk ambiciozas un varētu nest līdz ļoti sarežģītas mm, sekas lauksaimniekiem, bet īpaši tas attiec uz darba vietām lauku reģionos. Turklāt dokumentā vajadzētu uzsvērt mm, nu, tādas lietas, kas saistīts, piemēram, ar pārtiks ķēdi un lauksaimnieku vietu šai pārtiks ķēdē. Šī viņu pozīcija ir jāspēcina. Turklāt uzskat, ka mums daudz detalizētāk un padziļināk vajadzētu apspriest 20. punktu šai dokumentā, kur tiek runāts par sociālajiem apstākļiem eh, lauksaimniecības darbiniekiem, tātad fermeriem un lauksaimniekiem. Bet eh, mums vajadzētu arī domāt par to, ka varbūt vajadzētu pretoties šīm tendencēm nacionalizēt KLP. Un man pēdējā piezīme, kas arī vairākos šī dokumenta punktos atspoguļojas, ir šāda. No vienas puses mums, protams, ir šis Eiropas lauksaimniecības modelis, to spēcina līgums ar saviem noteikumiem, tur iekļauts arī zināmas garantijas par, um, par atbilstīgiem pieklājīgiem ienākumiem, bet no otras puses Šķiet, ka mēs attālinās solīti pa solītim vienu no tirgus regulējumu. Un šķiet, līdz ar to arvien vairāk kļūstam atvērtāki dažādu preču importam no visiem pasaules stūriem. Nu, jāsaka, šīs abas tendences ir ļoti grūti apvienot, un tad vai nu mums ir šis Eiropas modeļa regulējums, ja brīvais tirgus nevar būt abi vienlaicīgi, un to mums vajadzētu skaidru un gaišu arī pateikt. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Mēlis Kundze, divas minūtes. Priekšādātāji, paldies! Es gribu pateikties arī referentam un arī, protams, pētījumu sagatavotājiem, bet, protams, ka šeit vēl ir daudz papildu jautājumu. Pārsvarā tas saistīts ar to, ka šķiet nav piedāvāts pilnvērtīgs kopskats par visām 28 dalību valstīm un nav tāda arī konkrētu datu izvērtējumu par šīm valstīm. Tas, manuprāt, būtu bijis man tas svarīgākais, tātad tādu labu datu pamatu un inten, tad varētu intensīvi ar šo tematiku arī nodarboties atbalsts eh, nodarbinātības veicināšanai ir ļoti svarīgs. Tas, protams, visiem ir zināms. Tāpat laikā šeit, šajā ziņojumā, jāsaka, saturiski ļoti maz atsauču tieši uz šo jautājumu. Tad kā var šo plaisu aizpildīt tajā, ka laukos nav darba vietu? Kā, kā varam dot savu ieguldījumu? Un tad pat personīgi es arī saturiski atrodu vairākas tādas nepilnības. Nu, tagad lūk šie divi, eh, divu slāņu modelis, eh, pētījums to apstiprina, lūk, 30%. 10% darba vietu tādā veidā tiktu um, palielinājums radīts un potenciāls acīm redzami pastāv, bet tāpat laikā, manuprāt, ar to nepietiek, sakot, ka, lūk, tikai bioloģiskā lauksaimniecība un tā tad, nu, radīs darba vietas. Es domāju, ka mums šeit daudz intensīvāk vajadzētu padomāt par šo lietu un domāt par to, kā mēs patiešām varam radīt darba vietas. Turklāt, um, arī īsti nevaru saprast to, kāds var būt, ka šīs diskusijas ir tik vispārīgas, un mēs sakam, lūk, viss tad tiek, tiek tāds apšaubīts, kur tad ir tie uzsverpunkti, jauns lauksaimniecības modelis tiek apspriests uz, tas, manuprāt, ir tāds visai ekstrēms gājiens, nu, tas ir pilnīgi skaidrs, es domāju, ka uzlabojumi ir vajadzīgi, protams, šai otrajā pīlārā, un Tas piedāvā arī zināmas pieejas, kā LP ietvaros, ka šīs pieejas varam pavisam un vajag tās pavisam konkrēti izmantot, un tad laikam skaidri un gaiši jāpasaka šī KLP kopumā eh, tieši atpalikušajiem reģioniem ir devusi ļoti daudz, un beigu, beigās arī šī asaisīšana ir bijusi ļoti liedrīga. Te varu jums pastāstīt pieredzi no Vācijas, nu tā tu par to esmu pārliecināta. Paldies! Nākamais runātājs. Thank you, Chairman. Um... Paldies! Nākamais runātājs Kārtīkungs. Daudz runātāji jau teica, ka šai ziņojumā galveno punktu starpā būtu vēl daudz, kas jāietver. Es, protams, gribu teikt paldies pētījumu sagatavotājiem un referentam, lai arī lauksaimniecība pati par sevi varbūt. būt nav tā plašākā darba vietu radītāja Eiropā un daudzos citos reģionos, tāpat arī nomaļajos reģionos. Lauksaimniecība tomēr ir zinējs spēks, virzošais spēks vietēji mēroga ekonomikai. Ja nav lauksaimniecības, tad zudīs ļoti daudz, kas daudzi reģioni no tā ir atkarīgi kā no nozars, un tas arī ir mm, šeit jāpasaka. Es domāju, šādai, šādam faktam jātop atzīt, atzītam. KLP projekts līdz ar to ir jāaizsargā. Tiešmaksājumi lauksaimniekiem ir jāaizsargā. Un nepieciešams arī domāt par to, e, kā, ja mēs vienojamies par šiem diviem punktiem, kā tad šie tiešmaksājumi un pārējie maksājumi var tikt attiecīgi sadalīti. Jo man ir tapis skaidrs, ka, ja runājam par priekšrocībām vietējai tautsēmniecībai, uh, nu tad nomaļajos, perifērējos rajonos, kur šī nodarbinātības blakne ir īpaši jūtama, ir jūtama tieši tad, kad KLP maksājumi tiek veikti, un lauksaimnieki tieši šajos reģionos, diemžēl, saņem vismazāko proporciju no šiem tiešmaksājumiem, diemžēl. Tāpēc Es pilnībā vēlos atbaldīt KLP budžeta atbalstīšanu un aizsardzību, un e, par pirmā pīlāra budžetu runājot, es gribētu teikt, ka mums ir jāatzīst, ka nepieciešama sistemātiska līdzekļu pārdalīšana par labu perifērākiem reģioniem, tā, lai mēs tiešām šos līdzekļus virzām uz tiem lauksemniekiem, kam tas vajadzīgs visvairāk, un arī reģioniem, kur tas vajadzīgs visvairāk. Piekrīt iepriekšējiem runātājiem, kas atsaucās uz nepieciešamību tirdzniecības nolīgumus un iespējamo to ietekmu uz lauksaimniecību, e, nu, ietvert ietekmes novērtējumā, lai mēs zinām, kas notiek ar perifēriem reģioniem šādu nolīgumu slēgšanas rezultātā. Tas var reizēm būt visai katastrofā, ar visai katastrofālām sakām. Un, e, nu, jāaizsargā, protams, arī visas šīs investīcijas. Paldies! Nākamais runātājs ir Raupes kungs. Pateicos priekšsādātāji. Jā. Mums tiešām nepieciešama rast atbildi uz ļoti svarīgu jautājumu, kā Eiropa izskatīsies rīt. Un tad, kad par to domājam, mums vajadzētu domāt par nodarbinātību, par jaunu darba vietu radīšanu, bet arī par esošo darba vietu saglabāšanu. Jo, ja mēs par to aizmirsīsim, Ja aizmirsīsim par to, cik dzīvot spējīgas šīs darbvietas ir šobrīd, nu tad laba rezultāta nebūs. Šī iemesla dēļ es uzskatu, ka KLP pirmām kārtām būtu jāveido tā, ka tā piedāvā atbilstīgus ienākumus tiem, kas dzīvo un strādā laukos. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu vēlreiz pārdomāt atbalstu, ko saņem mūsu lauksaimnieki jāatbalsta tie lauksaimnieki, kas tiešām dzīvo un strādā laukos, nevis mm, šie, tikai šie lielie zemes īpašnieki. Turklāt pārsvārdos gribu runāt arī par maksājumu sistēmu. Zinām, ka pastāv diezgan būtiskas atšķirības starp maksājumu līmeni dažādās dalībvalstīs un atbalstā, ko tie saņem. Es domāju, ka mums vajadzētu censties izlīdzināt šo maksājumu apjomus. Uh, jo tā, ja tā visa rezultātā jaunieši, jaunieši nepaliek laukos, jo lauksemnie, ar lauksemniecību nevar nodrošināt atbilstīgus ienākumus. Tā rezultātā rodas sociāla rakstura problēmas un vairs ne tikai laukos, no kurienes jaunieši dodas prom, bet arī tajās valstīs un pilsētās, uz kurien šie jaunieši un cilvēki dodas. Tā ir kopīga rakstura problēma un kopīgiem spēkiem tā būtu arī jārisina. Un vēl viena svarīga lieta Manuprāt, reģionālās um, pašvaldības un, viet, un vietējās pašvaldības varētu daudz vairāk, tās varētu spēlēt daudz redzamāku lomu otrā pīlāra kontekstā. Domāju, ka, ja būtu tāda plašāka elastība, nu, tad tas process būtu labāks. Arī līdzekļu sadalīšana būs veiksmīgāka. Nākamais runātājs, paldies! Es domāju, ka vajag atcerēties, saka Lozokungs, ko KLP reforma deva. Es domāju, ka šo, šobrīd vienkārši skandalozi uh, ir tas, ka KLP rezultātā netiek nodrošināts vajadzīgais atbalsts. Es domāju, ka tā ir vienkārši tīri meli. Tīri meli, nu, Francijā, nu, pasakiet kādam, ka KLP nāk par labu darbu vietām. Desmit miljoniem cilvēku darbojās lauksaimniecībā, un tie bija ap 30% no kopējā darba spēka, bet, nu, tagad šis skaits ir samazinājies līdz knap 4%. Tas ir milzīgs darba vietu zudums. Nekā, neku, nevienā citā sektorā tā nav. Un tad eksperti, nu te ieziet pie francūžiem, pasakiet viņiem, ka KLP var radīt tālākas darba vietas. Tāpat grib jums atgādināt, ka 60% saimniecību ir izzudušas nu, kopš 60. gadiem. Un, eh, mazās saimniecības ir izzuduši, tas, protams, negatīvi ietekmēs vietējo ekonomiku. Arī zemes eh, tiek pamestas, atstātas atmatā. Un vienīgais veids, kā lauksaimniekiem palīdzēt, būtu atteikties no šī KLP un ļaut no ekonomikai virzīties priekšu citādi. Es domāju, ka jautājums turklāt jāuzdod par to, kāda ir valstu suverenitāte, kāda ir šī mazo saimniecību loma vietējā ekonomikā. Uh, jāpievēršas vairāk vietējā mēroga ražošanai lauku reģionos, atbalstot bioloģisko lauksaimniecību, organisko lauksaimniecību. Nu, domāju, ka tas varētu būt interesants virziens arī darba vietu ražīšanā. Turklāt jādomā arī par tām alternatīvajām eh, precēm, eh, kas Um, kas vajadzīgas vietējā tirgu. Vai jūs esat gatavi domāt, nu tā radikāli, pārliecinoši, ja tikai kārtējo reizi tie būs tukši vārdi? Ozokungs, saka priekšsādātājs, nu šķiet, ka te rodas jautājums vai kas būtu noticis lauku reģionos, ja KLP nebūtu ticis izveidot. Varbūt nevajag pārspīlēt šādā veidā, kā jūs to dariet, un nevajag arī vainot mūsu ekspertu šobrīd šaziņā. Mūsu lēmums bija šo KLP pieņemt, nevis viņu tālāk, Agņokungs, uz vienu minūtu. Paldies! Visu savas dzīves laikā esmu piedzīvojis milzīgu darba spēku samazināšanos apjomu laukos eh, saimniecībās. Nu, te runā gan par kombainēriem, gan par uh, nu, visa veida darbiem, jo pārsvarā ir arvien lielāka kombaina, viss ir automatizēts, ir tādi herbicīdi, vairs nav nepieciešama rāvēšana, un, protams, prasības pēc darba, tiek, darba spēka ir samazinājušās. Manā valstī šī potenciāli nav īpaši daudz, varbūt citās valstīs tas vēl varētu mainīties, bet katrā ziņā šis samazinājums ir noticis, un tad, kad skatāmies uz lauksaimniecību, tad tā nav joma, kurā pieaug darba, darba vietu skaits, tāpēc, ka tas, tās būtu vajadzīgas. Organiskā lauksaimniecība rūpniecībā varbūt būs vajadzīgs vairāk darba rokas, bet arī tas būs attiecīgs viss no patērētājiem. Nu, tas jau runā par šo pienu no govīm, kas skraida brīvā vaļā. Un tāpat laikā es te skatījos uz ceturto punktu, kur tiek runāts par papildvērtības piedāvāšanu produktiem, piemēram, lūk, piena pārdošanu vietējā veikalā un tam līdzīgi. Te tāpat laikā ir vidas aizsardzības prasības, kas pieminētas meža saimniecība tāpat. Un ja mēs vēlamies tagad valsts atbalstu šāda veida lietām, nu tad mans ierosinājums būtu tāds šos līdzekļus varbūt vajadzētu m, mm, ieguldīt, lai palīdzētu no, nodrošināt atbilstību veselības un darba drošības prasībām, kas nereti nav nodrošināts. Un turklāt vajadzētu uzlabot vienkārši piekļuvs ceļu kvalitāti šādiem lauku reģionam. Es domāju, ja to darīsim, tad tādā gadījumā varēsim panākt to, ka iedzīvotāji paliek laukos, ka tur ir šīs darba vietas, un mums nevajadzēs kaut kā māksl, mākslīgi kaut kādas muļķīgas lietas atkal sastrādāt. Lielas paldies, jā, nu, protams, ja viņi izvēlēsies tā rīkoties. Tālāk došu vārdu Nikolson kungam. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Es runāju mūsu EKRN referenta vārdā. Viņa šobrīd ir vidas komitejā un gribu teikt paldies pētījumu sagatavojumiem par prezentāciju, ko dzirdējām e, šobrīd atbalstu saikni, e, atbalstu domu par Junkera plānu sasaistīšanu lauksaimniecības attīstību, tātad lauku attīstības projekts ir svarīgs, ir vajadzīgs izveidot ilgspējīgas darba vietas un izaugsmi Mums, mūsu mērķis būtu fokusēt ziņojums, kas dod spēcīgu skaidru vēstījumu par darba vietu radīšanu laukos, ne tikai pievēršoties agri pārtikas uh, specifikai un pirmajam pīlāram. Mums kā komitejai ir jāuzsver, ka mēs strādājam arī pie lauku attīstības jautājumiem, un eh, tur ir jāsaka ļoti daudzveidīga attīstība iespējama. Uh, ilgspējīgai tautsaimniecībai, jāsaka, šeit ir plašs potenciāls darbvietu režinā. Paldies politikas departamentam par šo pētījumu. Mēs to izmantosim tālāk. Turklāt ieskniesim arī grozījumus. Pirmkārtām atzīmējam, ka pirmā pīlāra ietvaros, eh, nu, tiek konstatēts, ka nesot iespējas radīt jaunas darba vietas. Dalībvalstu elastība nerada pietiekam daudz mainīgo elementu, lai varētu virzīties uz priekšu. Šai ziņojumā mums vēl jāpēt un jāskatās, kā mēs varam virzīties uz priekšu, kā varam ar KLP palīdzību šos papildus izdevumus nosakt palīdzēt uzņēmumiem. Tāpat arī jāaicina pārvērtēt um, piešķīrumus daudzgadu finanšu plānu kontekstā. Lauku attīstības atbalsts svarīgs visām dalībvalstīm. Tur ir vajadzīgi kriteriji, kas sasaistīti ar politiku mērķiem un to starp nodarbinātības veicināšanu. Lielas paldies! Jūs runājāt ēnu referenta vārdā, kā es saprotu, un tālāk došu vārdu Dorfmana kungam. Jā, ja, Liels paldies priekšsēdētāji. Man būtu viens jautājums mūsu ekspertiem. Ja eh, tiek eh, zaudēts darba vietas lauksaimniecībā, tad varbūt divi cēloņi. Viens ir eh, efektivitātes pieaugums, un tas arī nav nekas slikts, bet jūs tā eleganti aprakstījāt vēl vienu citu lietu, proti, ka mūsu KLP uh, norā, tātad pieļauj to, ka zemes īpašnieki ne obligāti uh, lauksaimnieki izmanto uh, šīs, uh, šīs subsīdijas un uh, tā vairs uh, šī nauda netiek ieguldīta lauksaimniecībā. Un vai jūs varētu pateikt, kurā, kas rada lielāku darba vietu zudumu, tātad šī efektivitātes pieaugums vai arī manis minētais otrais iemesls? Tālāk jūs um, uh, runājāt par to, ka um, atbalsts uz hektāru ir atšķirīgs dažādās valstīs, teiksim, kur uh, ir uh, lielāka ietekme uz nodarbinātību, tur, kur ir lielāks atbalsts vai tur, kur ir mazāks atbalsts. Un vai jums ir arī uh, kādi kā dati par, par to, kāda šeit ir saikne. Paldies! Galvenie komentāri no manas puses pēc diskusijas būtu šādi. Pirmkārt, ir jāpieņem lēmums, kas ir svarīgāk, vai tās ir darba vietas lauksaimniecībā vai darba vietas lauku reģionos. Un es dotu priekšroku tam, ja mēs izvēlētos darbus lauku reģionos kā galveno, Ja vien spēsim saglabāt darba vietas lauku reģionu vai palielināt to skaitu, mēs tad arī automātiski atrisināsim lauksaimniecībā nodarbināto problēmu. Un es gribētu, lai lielāks uzsvars likt uz meža saimniecību. Otrakārt, mums ir jāatzīst, ka pastāv jauna realitāte kopš brīvā vienota tirgus iestāšanās uh, lauksaimniecībā politiķu loma samazinās. Runa ir par lauksaimniekiem, klientiem un pie, piegādātājiem. Tie ir trīs galvenie spēlētāji. KLP ir jāsamazinās laika gaitā, un tā jāizņem aizvien mazāk Eiropas budžeta procentuālā daļa. Es nedomāju, ka Eiropas pilsoņi pieņemtu citādākus risinājumus. Mēs nedrīkstam atgriezties pie subsīdijām, cenu atbalsta, tirgus intervencēm un sasaistītā atbalsta. Bet palūkoties vēlreiz uz KLP maksājumiem, mums ir jāsamazina šīs plaisas starp lauksaimniekiem un klientiem. Mums ir vairāk jāiesaista klienti, kas ir balsotā šajā procesā, ko viņi vēlās no uh, lauksaimniecībām, ko viņi vēlās no lauku reģioniem, kāda veida pārtiku viņi vēlās saņemt. Paldies, Dekāstro kungs. Grazie, prezidente. Grazie, prezidente. No, io vorrei innanzitutto... Paldies priekšsādātāji! Arī es gribēju pateikties mūsu ekspertiem. Paldies par prezentāciju. Paldies Andrie Jakungam par visu ieguldīto darbu sagatavojot šo ziņojumu. Atkāpsimies e, soli atpakaļ. Ir skaidrs un ceru nu kāds jaunums, ka lauksaimniecība ir tā joma, kas zaudē darba spēku. Un bieži vien, kad ekonomika aug, ar tehnoloģiju palīdzību paaugstinot produktivitāti, tad uh, darba vietu skaits lauksaimniecībā samazinās. Un jautājums ir šāds. Kā KLP varētu palīdzēt uzlabot situāciju šajā globalizētajā pasaulē? Ir daudz dažādas situācijas, runājam par cenu svārstībām uh, un par pārtikas cenām, kā KLP, piemēram, ar labāku riska pārvaldību vai labāku tirgus eh, regulēšanu, eh, varētu palīdzēt. Palūkosimies, ko ir izdarījuši amerikāņi. Manuprāt, viņi bija ļoti drosmīgi, jo viņi pārvirzīja līdzekļus. Tātad eh, tiešais, tiešā maksājuma tiešā palīdzība tika pārvīrīta uz cita veida instrumentiem, kas ļauj kontrolēt risku, kas ļauj labāk pārvaldīt situāciju. Ja amerikāņi to var paveikt, man liekas, ka arī mēs to varētu izdarīt. Būtu incentivēt ekspertu viedokli. Paldies, priekšsētētāji. Daudzi kolēģi Tā tad uh, nav klāt, kad mēs runājam par KLP lomu darba vietu radīšanā, bet es pateicos tiem, kas ir šeit klāt. Tā tad darba vietas uh, lauku reģionos. Es gribu teikt, ka tas pirmkārt ir nacionāls un reģionāls jautājums. Tā ir uh, reģionālā politika un uh, uh, uh, mums uh, reģionā uh, bija 40% bez darba Vācijas, Čehijas uh, reģionā, un kas tagad ir 50 gados noticis, Mēs esam izmantojuši Eiropas piedāvātās iespējas, un es domāju, ka jaunās dalību valstis uh, rīkojas tāpat manā uh, vēlēšanu apgabalā tagad ir viszemākais, be, otrais zemākais bezdarbs līmenis Eiropā, viens, uh, Vācijā 1,9% ir uh, radītas darba vietas, un es aicinu kolēģus braukt ciemos un iepazīties ar to, ko var izdarīt ar uh, Uh, KLP atbalstu. Jārkungam vārds. Nu, mums nevajadzētu te visu tagad šajā uh, ziņojumā ierakstīt. Par iepriekšējā KLP mēs diskutējām piecus gadus, nu, un mums vajadzētu aprobežoties ar to, ko referents šeit piedāvā. Uh, Un tagad jautājums um, ekspertiem, ja runājam par darba vietu radīšanu, tad, tad ir runas par divām lietām, vai šīs darba vietas ir drošas un vai uh, nodrošina pienācīgus ieņēmumus. Nav runa tikai par statistikas uh, tādiem datiem un tālāk, vai vispār šīs darba vietas ir uh, radī uh, nepieciešamas. Uh, un tālāk par šo atsaistīšanu maksājumos. Un, nu, ja tas tā nebūtu bijis, tad šī sistēma nebūtu bijis loģiska. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi, runājot par bezdarba līmeņa samazināšanu vai par vismaz nodarbinātības līmeņa saglabāšanu lauksaimniecībā. Mums tas jāskata kopā ar pārtikas uh, nodrošināšanu, drošību. To mēs varam panākt tikai tad, ja ir nodrošināts būtisks samazinājums eh, nodarbinātībā lauksaimniecībā. Pirmkārt, manuprāt, atbalsta pasākums vajadzētu sasaistīt ar ražošanu uz hektāru. Ja, bieži vien ir uh, dalībvalsts un galvenokārt es runāju par Rumāniju, tad ir tādas, tādi reģioni, kuros investoriem gluži vienkārši zeme pieder, viņi nav interesēti ražošanā, viņus interesē tikai subsīdiju saņemšana. Un tieši tādēļ, manuprāt, būtu jāievērš sasaist starp subsīdijām un ražošanu. Paldies! Paldies! Un tagad Hauslinkungs. <clears throat> Nu, Jā, nu jauki dzirdēt no Bavārijas, bet nu nevar jau salīdzināt Bavāriju ar citām vietām, jo, nu, šīs eh, arī nodarbinātības situācija ir atšķirīga, bet, nu, protams, ir jāizvērtē, vai mūsu nauda tiek labi izmantota, kā tiek iztērēta nodar, eh, nodokļu maksātāju uh, nauda vai tiek radīts darba vietas. Nu, um, es, uh, ja salīdzinu situāciju, Aust, kāda ir Austrumvācijā, 70% teritorijas atkarīgi no tiešmaksājumiem. Šeit ir uh, mazāki uh, uzņēmumi un ir eh, jābūt kritērijam arī tam, eh, cik eh, gūst ienākumus no, no ražošanas, tāpat ir jādomā par ekoloģiskiem aspektiem un, teiksim, par ekoloģiskās lauksaimniecības atbalstu. Šie kritēriji būtu jāiekļau jaunajā KLP par attiecībā uz to, kam ir jāsniedz atbalsts. Paldies! Un paldies, un ka patāstāt, ja kas notika pirms 50 gadiem Bavārijā. Tagad došu vārdu Flanagana kungam. Kopējā lauksaimniecības politika, manuprāt, tā ir potenciāls radīt darba vietas, bet viens no veidiem, kā var radīt darba vietas lauksaimniecībā, būtu tādas, ka lauksaimnieki nepaturētu eiro paši savās kabatās, bet gan tērētu to uh, kopienām. Um, mēs palūkamies pašreizējā situācija, maksimālais maksājums 150 tūkstoši eiro, un ir skaidrs, ka tas netiks viss iztērēts vietēji. Bieži vien redzējām arī īrijā, ka uh, šie līdzekļi tika izmantot, lai iepirktu dzīvokļus, piemēram, Horvātijā, bet pilnīgi noteikti šī nauda netika iztēlēt, iztērēta vietēji. Ja mēs samazinātu maksimālos maksājumus uz kaut ko krietni vai mazāk nekā 150 tūkstošiem, tad līdzekļus varētu iztērēt vietēji. Ja mūsu priekšlikumi būtu uzklausīti, tad pat viens reģions manā tomā litrum, viņiem būtu 9 miljoni eiro gadā uh, vairāk, un uh, šie līdzekļi būtu iztērēti uh, uh, vietēji. Tā vietā nauda tika iztērēta īrējot vai tādiem cilvēkiem kā Lērijam Gudmanam, kurš netērē savu naudu vietēji, bet gan pērkot lidmašīnas. Un kamēr viens cilvēks pērk lidmašīnas, citi cieš badu. Paldies. Gracias, presidente. Yo voy a ser... Paldies, un tagad vārds Rodīgas kundzē. Paldies. Manuprāt, ja mēs runājam par darba vietām lauku reģionos, jārunā par tiešām darba vietām un netiešām. Manuprāt, pašlaik tiek iznīcināts tiešās darba vietas šajā parlamentā un komitejā esam pavadījuši vairākus mēnešus runājot par dažādām krīzēm, kas skar lauksaimniecību un kā tiek slēgtas uh, lauksaimniecības vai tas tiek paredzēts tuvākā nākotnē. Manuprāt, darba vietu skaits ir atkarīgs no tā, cik daudz mēs investēsim otrajā pilārā, pilārā radot jaunas darba vietas. Lai tad varbūt uh, veidot netiešās darba vietas. Manuprāt, tā arī ir realitāte, ko esam redzējuši pēdējos dažus gadus. Un ja mēs um, tad mēs jau varam turpināt investēt līdzekļus, bet šīs darba vietas nebūs ilgspējīgas. Manā reģionā Galīcijā ir daudz piemēri par darba vietām lauku reģionos, tātad, kad darba vietas tiek zaudētas, jo nav iespējams vairs uzturēt šos biznesus, kas radīti uh, otrā pilāra ietvaros. Paldies, Dr. Šraiers kundzei. Als we hier naar luisteren, we hebben gisteren een hele dag. Paldies priekšādātā. Klausījos debatēs un atceros, ka vakar taču mēs arī visu sanāksim pavadījām runājot par krīzi lauksaimniecībā šorīt, tā kā runājām par budžetu. Nenoliedzams ir fakts, ka daudzi lauksaimnieki zemnieki saņem kaut kādu veidu atbalstu no ēs. Te ir, piemēram, arī ūdens ietver atbalsta direktīva. Tas jāiekļau kopējā ēnā. Un tad, nu, jāskatās, vai mēs raudzīsimies uz to, kādas ir šīs leģitīmās mazo un lielo ze vidējo zem apmēru zemnieku vajadzības, saimniecību vajadzības. Jo ir jau arī šie lielie agripārtikas uzņēmumi, uh, Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par to, kurā virzienā ejam un skatīties, vai mēs grasamies padarīt to par nu, tādu sevi pašataisnojušu mērķi, šādi, strādāt mazā saimniecībā. Es katrā ziņā vēros, lai būtu pētījums tieši kon par konkrētām valstīm un lauksemtības situāciju tur. Paldies! Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim, komisijas ekspertiem. Lūdzu, 5 minūtes jums. Pēc tam pārējie runātāji. Liels paldies priekšsēdētāji! Kā KLP var uzlabot nodarbinātību laukos? Tos no, tas noteikti ir jāapsver, jo tas sasauc ar Junkera komisijas prioritātēm, un tāpēc ļoti priecājos, ka var piedalīties šais diskusijās ar godātajiem deputātiem. Andrija kunga ziņojums pamatoti norāda uz to, cik būtiska e, loma spēlējuma KLP, kā ES instrumentam tieši saistībā ar darbvietu radīšanu lauku reģionos. ES lauksaimniecības jomā tiek nodarbināt gandrīz 11 miljonu saimniecībās 22 miljoniem iedzīvotāju, un tas, protams, ir svarīgi lauku reģioniem. Uh, Ja to vēl ņemam kopā ar pārtiks produktu apsāb, apstrādes nozaru, tad tādā gadījumā lauksaimniecība veido kopā gandrīz 44 miljonus darba vietas Eiropas Savienībā. Pētījums un ļoti uzmanīgi klausījos jūsu prezentācijā um, saka, ka negatīva ietekme rodas uz uh, nodarbinātību uh, lauksaimniecībā pēc KLP reformas. Pirmā pīlā ar maksājumu KLP ietvaros netiek izmaksāti ar mēķi radīt papildus darba vietas, bet tiem ir ļoti būtiska pozitīva ietekme uz nodarbinātību gan lauksaimniecības sektorā, gan citos ar šo nozaru saistītos sektoros. Mm tiešmaksātāji ļauj lauksaimniecību padarīt stabilāku mm, un ļauj lauksaimniekiem šo zemo cenu kontekstā tomēr nodrošināt sev iztiku kopā ar citiem tirgus instrumentiem, kas tiek izmantot krīzes ietvaros, tiešmaksājumi palīdz novērst zaudējumus, palīdz nezaudēt darba vietas un ražot spēju tiešmaksātājiem kopumā veido apmēram 46% no saimniecību ieņēmumu laikā no 2005. līdz 2013. gadam vidēji. Un nedrīkstam tāpēc ignorēt arī šīs blaknes, ja papildu efekts, ko šāda veida līdzekļi deva pārējiem sektoriem lauku reģionos, kā jau es teicu. Uh, ir ļoti liels darba vietu skaits šai pārtiks ražošanas iestādē, un tur arī ļoti daudz citu um, darba vietu tālākos uh, sektoros, nu, nezinu, tālāk mašinērija, kas, kas vajadzīgi lauksaimniecībā šīs mašinērijas ražošana un tā tālāk un tā joprojām. Nu, protams, arī tāds sektors kā turisms nenoliedzami gūst labumu no visam šīm atbalsta schēmām, kas tiek piedāvātas lauksaimniecības jomā saimniecībām. Tas nozīmē, ka lauksaimniecība ir tāds milzīgs bloks, kas ir daudzšķaitnēns, kas palīdz radīt krietni plašāku aktivitāšu loku. Tas turklāt nozīmē, ka pirmā pīlāra maksājumi var palīdzēt uh, saglabāt un attīstīt pamatus, uz kuriem savukārt tālāk tiek mm, attīstīt otrā pīlāra maksājumu mērķi. Investīcijas eh, lauku konkurēt spējā, di darbības diversificēšanā, jeb dažādošanā, novatorismā, ir svarīgas jomas, ko veic, veicina ar vietējās eh, lauku attīstības politikas instrumentiem. Uh, konsultatīvie dienesmi, platjoslas pakalpojumu nodrošināšanu, pamatpakalpojumu uzlabojumi laukos. Tā visa rezultātā lauku attīstības politika stimulē tālākus uzlabojumus arī lauksaimniecības sektorā vienlaikus, arī mm, dara to arī ārpus tā, palīdzot tieši arī cita veida nelauksaimniecības uzņēmumiem attīstīties un veidoties šādā vidē, tā, lai tas būtu plaukts, plaukts spējīgi. Pētījums uh, beigu beigās arī parāda, ka otrais pīlārs KLP ļoti efektīvi var radīt darba vietas laukos, ja tiek noteikts atbilstīgais fokus un ja dalībvalsts to attiecīgi spējas identificēt. Tieši mērķiecīga līdzekļu izmantošana var nest rezultātus. Lauku reģioni tiek tiešā veidā pakļauti šai, iekļaut šai schēmā un tiek darēta ļoti milzīga līdzakļa. Nemaz nerunājot par to, kas tiek saņemts no citiem instrumentiem. Acīm redzami, pastāv arī budžeta ierobežojumi, un šobrīd mēs darām visu iespējamo, lai veicinātu finanšu instrumentu izmantošanu un izvērstu rīcības ietvaru kopā ar investīcijām saskaņā ar Eiropas investīciju plānu, jeb lūk šo uh, EFSI instrumentu un koordinējot to ar citiem ES līdzakļiem, tas var izdoties. Pētījums turklāt ierosina, ka nu, jāizvairās no strupceļa, kā rezultātā dalībvalstīm ļoti aktīvi procesā jāiestaistās jābūt uzlabojumiem tajā, kā šie līdzekļi tiek tērēti, jo tas atkarīgs no vietējā līmeņa pārvaldības. Viena no svarīgām niansēm lauka attīstības politikā ir atbilstīga mērķu noteikšana un iešana uz kopējām prioritātēm, kuru pamatā ir izvērtējums attiecībā uz vajadzībām un interesu to pušu iesaistīšanos. Šāda veida mērķiecības programmas līdz šim vēl nav bijis, tagad tā ir ļoti laba, un es domāju, ka varēsim re demonstrēt rezultātu šī, polit šim politikas darbam. Protams, ir ne, arī pētījumā teikts, ka skaidri un gaiši jāspēj demonstrēt, kur līdzekļi tiek tērēti un kur tiek panākta rezultāti. Kvantificējami mērķi ir jau tieši, jā, tieši jāsastaist ar kopīgiem politikas mērķiem, tādā veidā parādot kā konkrētā joma, uz kur vērsti instrumenti uz šādu atbalstu rēģē. Tiek runāts arī par jaunu iespēju um, lauku rajonos, un tas tie, protams, iekļaujas aprits ekonomikā un bioloģiskajā ekonomikā. Te ir iespējas, kas jāizmaino, jāizmanto. Izaugsmes darba kārtība, ilgspējības mērķi, tas viss ir ļoti svarīgi. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, ka ievērojat jums atvēlēt uzstāšanās laiku. Tagad došu ekspertiem vārdu, katram 5 minūtes. Paldies. Pirmām kārtām, saka Vigānī kungs. Vēlos paskaidrot, ka galvenā vēsts, ko guvām no literatūras, ko apkopojam ka nav, nav tā, ka ir radušās vairāk darba vietas šais sektorā. Es saņēmu par to kritiku, bet nē, gluži otrādi. Gribu, lai to pasakām skaidri. Mēs zinām, ka visur Eiropā, ne tikai Francijā, progresīvi notiek koncentrēšanās, um, tātad darbības koncentrēšanās lielās saimniecībās. Tas ir nenoliedzams fakts. KLP tepat laikā palīdzēja šo procesu palēnināt. Tas ļāva samazināt negatīvo ietekmi, ko šis process radīja. Vēl viena lieta, ko vēlos komentēt, attiec uz Palode Kastro teikto. Piekrītu. ka jāņem vērā riska izvērtēšanas prakses. Tas var notikt gan saimniecības līmenī, gan politikas līmenī. Līdz šim riska pārvaldības instrumentu kopums, kas ietverts otrajā pīlārā, vēl nav īpaši la, plaši izva, izmantots. Un, ja nemaldos, tad tikai deviņas dalībvalstis nolēma šo instrumentu numur 17 piemērot. Un tikai 1,4% no kopējā budžeta tiek izmantots. Tad ļoti neliela uh, eh, absorbs, absorbēt spēja. Un pēdējais komentārs attiec uz Flanagan kunga teikto. Jūsu uzdotās jautājums ir svarīgs. Kā KLP līdzekļi tiek tēlā, tērētu saimniecībās? Nu, šai ziņā svarīgi atcerēties arī netiešo ietekmi, ko rada šāda veida atbalsts, respektīvi. Ir pētījumi, kas liecina, par to, ka, lūk, nu, vecāki lauksemnieki tērē šos papildus ieņēmumus neret tieši izglītībai, izglītojot savus bērnus. Un tas savukārt var novest pie tālākas nākamās paudzes, kas vēlēs rast labākus mm, darbus ārpus lauksaimniecības sektora, ja viņi nevar atrast pietiekami labu atalgojumu, labu darbu šai jomā ar izglītību, viņi tad tādā gadījumā, lūk, var doties citur. Zināmā mērā potenciāli arī šādi negatīvi ietekmi varētu rasties uz darba vietu veidošanu. Paldies, jo tie cilvēki aizplūdīs. Yeah, thanks. Um... Jā, paldies. Gribu pieminēt pāris lietas, saka Šukungs. Gribu uzsvērt vēlreiz to, ko teica Mauro. Ja jums radās iespējas, ka mēs te tikai analizējam šos datus un runājam tikai par darbu uzturēšanu, tad tomēr jāatzīmē, ka tendence, ko arī uzsver secinājumos, nenoliedzami ir tāda, un tas piekrīt komentāriem, kas tika izteikts, respektīvi, ka nodarbinātība lauksaimniecībā ir piedzīvo lejupslīd, par to nav nekādu šaubu. Tas, ko es savā analīzē tāpat laikā centos konst, pateikt, un es atgriežos pie savu pirmā punkta, uh, ir Tas vai tas ir saistīts tikai ar efektivitātes celšanos lauksaimniecības sektorā, jeb nē. Statistikas datu analīzē es parādīju, ka, protams, tas var baist, ir skaidri pierādījumi, ka tas ir arī efektivitātes pieauguma rezultāts. Uh, Lai atbildētu uz jautājumu par to, vai šis efektivitātes pieaugums un papildus ieņēmumi, ko gūst zemes īpašnieki, nu, kā jau tik teic, ne, negluži zemnieki, bet vienkārši zemes īpašnieki kopumā, bet tie tiek izmantoti un kā tie tiek izmantoti un vai tā rezultātā cilvēki meklē darbu citur, nu, ar šiem papildus ieņemumiem. Uz šo jautājumu atbildēt es nevaru no mūsu konstatējumiem šādu secinājumus izdarīt nav iespējams. Problēma eh, tomēr rodas, un tas saistīts ar otro uzdoto jautājumu, respektīvi, kad analizējam, kur reģionālajā a, mērogā ir vairāk panākumu, un kur tātad pastāv šī korelācija starp finansējumu un pozitīvām tendencēm darba tirgu, nu, Jāsaka, to nevaram konstatēt, jo mums nav reģionālu datu attiecībā uz KLP finansējumu. Nu, tas ir tāds datu iztrūkums, kas mūs visai kaitina kā pētniekus, protams. Uh, Es saprotu, kāda ir komisijas argumenti, kāpēc viņi nevēlas publicēt šādus datus, finansējumu datus attiecībā uz pirmo pīlāru, jo, protams, šeit ir data aizsardzības jautājumi, bet tāpat laikā, lai veiktu analīzu un pētniecību, šie dati būtu ārkārtīgi nepieciešami. To trūkums traucē mums. Mēs nevaram tā rezultātā konstatēt un noskaidrot, piemēram, kaut kādu laiku salīdzinošo posmu eh, analīzē, kāda ir šī ietekme reģionālā līmenī eh, nu, un kā tā sasaistās ar finansējumu finansējumu. Nu, lūk, tas ir jautājums, ko, cim redzot, mums no pētniecības skatu punktu būtu tomēr jāpiemina tajā brīdī, kad mēs runāsim ar šīs jums speciālistiem. Tur šo jautājumu atbildēt jums nevar. Pilnībā piekrīt arī komentāriem par to, ka būtu bijis labāk nodrošinātu pilnu pārklājumu par visām dalībvalstīm un salīdzinošu informāciju piedāvāt par visām dalībvalstīm, bet, nu, diemžēl šī pētījuma aptvērumu ietvaros tas nebija iespējams, bet tāpat laikā varbūt tā būtu visai laba lieta, ko minēt komisijai, lūdzot viņam varbūt šādu pētījumu sagatavot. Piln, pilnvērtīgā apmērā piekrīt arī pilnībā tam, ka, protams, atsevišķi aspekti attiecībā uz blaknēm, jeb šīm papildus ietekmēm, kas radušās KLP un tāds, nu, tātad sekundārā ietekme uz no darba tirgu, nu, kā piemēram tādām lietām kā vidas aizsardzība vai Natūra 2000 normu piemērošana, arī šeit nav izanalizēta detaļās. Mēs centāmies, protams, darīt, ko varējām, lai šādu sekundāru ietekmi ņemtu vērā, lai klausētu, vai tā ir pozitīva vai negatīva attiecībā uz darba tirgu. Uh, jo, protams, ka šīs nianses tālāk vērtību ķerbē, ķēdē iekļaujas, bet ir, nu, pilnīgi skaidrs, ka, nu, ietekme ir, bet, kā jau teicu, vēlreiz, un ar to arī pabeigšu savu uzslāšanos, ir pilnīgi skaidrs, to uzsver arī referents, ka iespējams būtu pienācis īstais laiks nedzinoties pilnās diskusijās par KLP, tomēr padomāt par to, vai lauksaimniecība pati kā tāda viena pati šobrīd ir pietiekami moderna, vai nevajadzētu domāt tomēr par kaut kādu plašāku lauksaimniecības reformu, ņemot vērā visus šos mm, produktus un preces, kas sasaistīti ar vidas aizsardzības normām, un lai kādās jomās arī tie nebūtu vajadzīgi. Pani Poštev, 5 minūtes. Pan posev Andriju. Andriju kungām vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties mūsu ekspertiem par sniegtām atbildēm un visiem debašu dalībniekiem, kuri uh, izteicās. Un, uh, ja mēs domājam par uh, pašreizējo KLP vai par nākotnes KLP vai, protams, ka šī nākotne nodarbinātība kļūst par prioritāti KLP ietvaros. Un ja mēs uh, to izvirzām kā prioritāru politiku, tad uh, mums ir jāskatās uz situāciju atšķirīgāk nekā tas ir bijis līdz šim. Un es domāju, ka šis uh, ziņojums var kļūt ļoti nozīmīgs, un es aicinu visus piedalīties darbā, iesniedzot grozījumus, lai mēs dot, norādītu, uh, Uh, komisijai uz konkrētiem elementiem KLP, uh, kāda tā ir šobrīd un arī nākotnes politika. Un uh, tas noteikti ietekmēs uh, nākotnes KLP ievirzi. Es pateicos vēlreiz visiem, kur piedalījās debatēs, palīdz visiem, pateicos visiem, kur palīdzēja man uh, Eh, darbā pie šā eh, ziņojuma un eh, ceru uz veiksmīgu sadarbību tuvāko nedēļu laikā. Paldies! Grozījumus var iesniegt līdz 17. maijam, 8. vakarā, un tagad man pašam ir atsevišķi komentāri. N, n, n, Uh, arī uh, teritoriālā kohēzija ietver lauku uh, reģionus un otrais pīlārs, kas ir atbildīgs par darba vietu radīšanu lauku reģionos. Būtu interesanti izvērtēt, kas notiktu, ja būtu otrais pīlārs reģionālajā un kohēzijas politikā. Un jautājums, vai mēs uh, piedzīvojam objektīvu procesu, proti darba vietu samazināšanos lauku reģionos. Tā tas notiek tagad, tas notiek, notiks arī nākotnē. Tas ir saistīts ar uh, pakalpojumiem, kas tiek sniegti lauks saimniecības nozarei un no otras puses ar to, kādi pakalpojumi tiek sniegti lauku reģionos. Lauku reģionos pieaug iedzīvotāju skaits, šeit ir lētāka zeme, īpašumu cenas ir zemākas, un līdz ar to uh, uzņēmēja darbība attīstās laukos. Lauku reģioni ir daudzfunkcionāli. Tāpat jāpatur prātā, ka pastāv ievērojams atšķirības starp dalību valstīm. Nevar uh, vienu un to pašu uh, mēru izmantot uh, atšķirīgām valstīm vai to pašu olektu izmantot dažādām valstīm. Tāpat varbūt tas izklausās ķecerīgi, bet uh, ir tādas uh, klīst tādas baumas, ka lauku reģionu uh, attīstības jautājumi tiks nodot la, no lauksaimniecības ģenerāldirektorātu uz uh, uh, reģionālās attīstības ģenerāldirektorātu. Tātad šie jautājumi ir svarīga KLP sastāvdaļa, un tagad tie tiks novirzīti uz reģionālo politiku. Par to tagad uh, klīsta baumas par šādām pārmaiņām, par jaunu pieju pienākumu sadalē e, komisijas ietvaros. Un tas nozīmē, ka mums būs jāuzdod jautājumi komisāram. Jā, turklāt tā ir taisnība, ka tir, ar, ārējās tirzniecības jautājumi no uh, lauksaimniecības ģenerāla direktorāta tiks nodoti ārējās tirzniecības ģenerāla direktorātam, tad kas tad paliks lauksaimniecības ģenerāla direktorātā? Nu, šis, uh, atbild, šis atbildības loks būs ļoti pieticīgs. Un kāda tad vispār būs šī jaunā KLP? Šī situācija ir nopietna. Protams, kā es teicu, pagaidām tās ir baumas bet kad saņemsim oficiālu apstiprinājumu, tad jau būs par vēlu. Un tādēļ mums ir jāuzdod noteikti jautājumi. Es atvainojos, ka es pieminu tagad uh, šobrīd šo jautājumu, bet es domāju, pat ja tās ir pagaidām baumas, mums tomēr ir jābūt modriem. Un tagad uh, noslēgumā uh, gribu pateikties mūsu ekspertiem. Uh, viņu teiktais bija ļoti interesants un pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Es runāju par svarīgām lietām, visi ļoti uzmanīgi klausījās, bija klusums zālē, bet, nu, tas man bija jāsaka, ko es pateicu. Un tagad pārējām pie nākamā punkta, proti viedokļu apmaiņa ar uh, lauksaimniecības uh, tirgus darba grupas uh, vadītāju Uh, šo darba grupu izveidoja komisija, uh, ir paredzams noslēgt uh, nolīgumus par ārējo tirzniecību, un šīs darba grupas uzdevums ir runāt par tirgu stabilitāti, cenu svārstībām, uh, Tātad šī darba grupa ir ļoti būtiska, tajā ir 12 locekļi, un tagad es aicinu šīs eh, darba grupas locekļus eh, nākt šeit apsēsties pie prezidija galda. Proszę Państwa, pan komisarz. Dāmas un kungi, komisārs Hogans ir runājis par Vērmana kunga uh, vadīto darba grupu, un viņš uh, ir tik bieži runājis par šīm lietām, viņš arī norāda, ka jūs uh, varēsiet sakārtot situāciju lauksaimniecībā, kur šobrīd piedzīvo krīzi, ka jūs ierosināsiet risinājums. Es ierosinu tagad uh, jums uh, uzstāties un jūs rīcībā ir desmit minūtes. Un pēc tam varēs arī uh, deputāti piedalīties debatēs. Vārds Vērman kungam. This one, yes. Oh, thank you. Thank you, Mr. President. I'm delighted to be here to explain what our task. Paldies, man ir liels uh, prieks uh, būt šeit un pastāstīt par to, ko dara mūsu darba grupa. Mēs uh, tātad sagatavojam ieteikumus, balstoties uz um, pētījumiem. Uh, Eh, komisārs Hogans ļoti skaidri definēja mūsu uzdevumu, proti, kā nostiprināt lauksaimnieku pozīcijas pārtikas ķēdē. Šobrīd pārtika, starptautiskajā pārtikas uh, tirzniecībā um, uh, notiek orientācija uz tirgu. Uh, Un jāsaka, ka mēs neaprobežojamies ar KLP, bet domājam par to, kā stiprināt lauksaimnieku pozīcijas nākotnē, kā to panākt, ar kādiem līdzekļiem un kādi elementi būtu jānostiprina. Mūsu darba grupā ietilpst eksperti no dalību valstīm. Šie eksperti tika izraudzīti konkursa kārtībā un komisārs izvēlējās uh, valstis, uh, arī dzimumu sastāvu un uh, izvēlējās arī to kompetences jomu, kurā ekspertus mēs vēlējāmies piesaistīt. Mm, mm, šā gada oktobrī, eh, novembrī, vai nu katrā gadījumā līdz gada beigām mēs eh, eh, sagatavosim savus ieteikumus. Komisārs vēlas, lai tas notiktu ātrāk. Nu, katrā gadījumā tas, šie rezultāti būs pieejami līdz gada, šā gada rudenī. Mums jau ir bijušas trīs tikšanās, esam apsprieduši daudzus jautājumus par to, uh, pēc brīža sīkāk pastāstīšu, bet iepazīstināšu vispirms ar ekspertiem, kas un pastāstīšu no kādas valsts. Uh, profesors Dabukovskis no Polijas, kurš ir po pārtikas un pārtikas rūpniecības eksperts, Kasulārī kungs no Itālijas, uh, specializējas kooperatīvu Eh, jomā Dagungs eh, pārstāv, eh, pārzina pārtikas, piena rūpniecību. Esko kundze no Nīderlandes ir pārtikas un lauksaimniecības zinātnieks. Gīsena kungs no Vācijas ir Vestflaišu bijušais vadītājs. Ivarson kungs ir no Zviedrijas un ir eksperts uh, nākotnes darījumu tirgu. Jost kungs no Ungārijas vada lauksaimniecības pētījumu institūtu Ungārijā un Pomjē kundze no Francijas ir atbildīga par uh, nākotnes darījumu tirgu graudaugu nozarē un arī uh, arī Carrefour vadītājs no Francijas, Alvēro no Spānijas, uh, strādā Spānijas valdībā, un Samirkungs no Slovākijas ir uh, labi pazīstams šeit Briselē, jo viņš piedalījās aktīvi uh, iestāšanās sarunu procesā, kad Slovākija gatavojās pievienoties Eiropas Savienībai. Tātad tāda ir mūsu darba grupa. Mums ir liels prieks, ka ir pārstāvēts dažādas dalību valstis, ir pārstāvēts dažādas nozares, uh, un uh, mēs tagad uh, gatavojamies piesaistīt vēl citus ekspertus no specifiskām nozarēm. Pirmais jautājums, ko mēs risinām, ir tirgus caurskatāmība un datu pieejamība. Proti, kā padarīt uh, tirgus uh, pārskatāmākus, lai uh, lauksaimnieki varētu uh, uzticēties uh, pieejamiem datiem, lai varētu tos izmantot lēmumu pieņemšanas procesā, teiksim, par uh, sēj, sējumiem, par uh, zemes apstrādi un citiem jautājumiem, lai nodrošinātu tātad šo tirgus caurskatāmību. Tas ir ļoti būtiski. Mums ir viens eksperts divi eksperti no ASV un divi uh, pārstāvi no dalību valstīm, kuri ir speciālisti šajā jomā, lai izveidotu dažādas schēmas un procedūras, uh, kas nodrošinātu ticamu informāciju par uh, to, kādas ir konkrētu izstrādājumu cena tirgu un kādas ir tirgus attīstības perspektīvas vai būs pie, uh, liels pieprasījums vai maz pieprasījums pēc noteiktiem izstrādājumiem. Tālāk eh, arī mēs strādājam pie nākotnes eh, tirgus situācijas, tātad vai ir liederīgi izmantot šādus nākotnes darījumus, tos atbalstīt, lai mazinātu eh, riskus, kas ir saistīti ar cenu svārstībām, kas arvien pieauga globalizētā pasaulē un kur KLP ir atvērusi savas robežas un ir um, atceltas eksporta subsīdijas un stabilizācijas mehānismi. Tātad lielākas cenu svārstības ir ietekmējušas lauksaimnieku situāciju, un mēs izvērtējam, vai šādi nākotnes darījumi palīdzētu izlīdzināt riskus uh, starp lauksaimniekiem un citām personām, kas uzņemas risku jo parāds, ka šī cenu attīstība būs atšķirīga. Mums ir liels prieks par to, ka mums ir pievienojis Ivarsona kungs, ir liels speciālists šajās jomā, šajā jomā un labi pārzina um, attiecīgos instrumentus. Nākamā tēma ir uh, līgumi, kā ar līgumu palīdzību varētu nodrošināt ienākumu līmeni un kā eh, cīnīties pret eh, svārstībām eh, tirgū, kā padarīt šos līgumus homogēnākus un savstarpējami aizstājamus un aizstājamus caurskatāmākus. Un uh, visbeidzot, uh, finansiālais atbalsts no dažādiem uh, fondiem, un es arī šeit pieminēju tā saucamo Junkera fondu, lai rosinātu inovācijas lauksaimniecībā un attīstību lauku reģionos, lai lauksaimnieki varētu uh, nostiprinās savas pozīcijas, raugoties nākotnē. Mēs, kā darba grupa, ar lielu interesi uzklausīsim jūsu viedokļus, komentārus, ierosinājumus. Mums ir arī sava mājas lapa, kur uh, mēs uzklausām dažādus ierosinājumus un idejas, un mēs noteikti ņemsim tos uh, vērā mūsu darbā, un tādēļ mēs ļoti uzmanīgi jūsos ieklausīsimies, priekšsādātāji kungs, un varu jums apliecināt, ka jūsu ieteikumi, komentāri, ierosinājumi tiks rūpīgi izvērtēti un apsvērti mūsu darba grupā. Paldies! Rozumiešu. E, Paldies! Saprotu ka citi darba grupas pārstāvji tagad uh, mēģinās atbildēt uz jautājumiem, ko uzdos deputāti. Vai sapratu pareizi? Pareizi priekšsādātāji, un mēs būsim uh, priecīgi dzirdēt arī kādus komentārus no. Tad no jūsu komitejas būsim priecīgi dzirdēt kāds ir jūsu viedoklis, kādas ir idejas par uh, tematiem, par uh, lauksaimnieka pozīciju pārtikas ķēdē. Jūs varat dalīties ar saviem ierosinājumiem, komentāriem, ņemsim tos vērā un rūpīgi pārdomāsim. Un tagad vārds Agilēras kundzei. Paldies! priekšsēdētāji. Prieks redzēt darba grupas ekspertus. Es domāju, ka būtu uh, ļoti laba ideja šajā ekspertu grupā izanalizēt, kāda ir situācija, mēģinot pārvaldīt pašreizējo krīzi dažādos sektāros, uh, ir tāda situācija, ka lauksāmnieki ir kļuvuši par vājāko ķēdes posmu pārtiks ķēdē. Tāpat arī ir liela cenu nestabilitāte. Nu, visu, visu šos trūkumus, visu šīs problēmas būtu ļoti labi iznalizēt. Un uh, reformu pakotnēm mēs neuzlabojām Eh, situāciju mēs nespējām panākt veiksmīgus risinājumus krīzes pārvaldībā. Es neticu a, eh, krīzes rezervēs, es neticu tam, ka labākais risinājums ir a, eh, atņemt naudu pirmajā pilārā, lai varētu to izdalīt lauksāmniekiem krīzes gadījumā, jo tas gluži vienkārši nozīmē, ka, ka lauksāmnieki vienkārši iztērēs uh, šos līdzekļus, bet politiski risinājumi nebūs. À, ņemot vērā to, kādi instrumenti mums ir pieejami, jūs pieminējat dažus interesantus aspektus. Piemēram, situācija ar līgumiem un kā tie funkcionē. Es pārstāvu Spāniju, un Spānijā mums ir līgumi piena nozarē, tie ir obligāti viena gada garumā. Un pat šajā situācijā viena nozare saskarās ar problēmām. Vajadzētu padomāt, kā ar līguma palīdzību mēs varētu garantēt problēmu izskaušanu. Jā, tātad. Es vēlu jums daudz vēlmes, veiksmes, jo šis noteikti būs sarežģīts darbs. Paldies, tagad vārds Nikolsona kungam. Paldies, Rēmana kungs. Man ir liels prieks redzēt jūs un jūsu kolēģi šodien šo pēcpusdienu. Es ar lielu interesi klausījos, ko jūs teicāt. Ir Jums ir piešķirta ļoti svarīga loma vienā no vissarežģītākajiem laikiem, ar kuru, ar ko saskārušies lauksēmnieku un lauksēmniecību kopumā visā Eiropas pastāvēšanas laikā, jo esam redzējuši, ka ir izzūd, ka ir izdušas kvotas, tad bija Krievijas embargo, arī mm, recesija. Un, uh, Mēs visi zinām, kas ir noticis. Un apzinoties, cik liela, tā, liela šī nasta ir, es vēlu visu to labāko jums un jūsu kolēģiem, jo, kolēģi, jo cilvēki tiešām ar lielu interesi sagaida, ko jūs piedāvāsiet. Es ļoti ceru, ka jūs savu ziņojumu sagatavosiet pēc iespējas ātrāk, un pēc tam, ka šis ziņojums būs gatavs, es ceru, ka tas nebūs kā iepriekš, kā, kā citi ziņojumi, kas Uh, pazuda uh, citu dokumentu kaudzē. Es tiešām vēlētos, lai tas būtu uh, darboties spējīgs. Jūs pieminējāt problēmas pārtikas ķēdē, bet Uh, ko jūs domājat par uh, šo aspektu savā ziņā, ka jums jādomā par jauniem tirgiem, par jaunām idejām? Kā lai to veiksmīgi atspogļo. Es domāju, ka jūs jau paši pats zināt, ka uh, trūkst uzticības starp ražotāju un pārstrādātāju. Es vienmēr uzsvērs, ka ja ražotāji uh, un pārstrādātāji nesadarbosies, tad piena nozars nākotnes izredzes būs ļoti skumjas. Jūs pieminējāt jau līgumus, varbūt, ka tas ir viens no atslēgas risinājumiem. Situācija ir pilnīgi jauna, mēs ar to nekad neesam iepriekš saskārušies. Kā lai mēs pārliecinām cilvēkus par to, ka tas ir labs risinājums, cik lielā mērā esat par to jau domājuši? Un līdzīgi, ka jūs arī es gaidu, kāds būs citu cilvēku viedoklis un spriedums, kāds būtu vislabākais veids, kā strādāt tālāk. Pašlaik ir situācija, kurā mums ir LMO, kas līdz šim nav strādājis, kas nav funkcionējis, un es lauksemnieks, un es tiešām patiesi uzskatu, ka mums Eiropā nevajadzētu gluži vienkārši ieņemt nogaidošu pozīciju, gaidīt kā ASV, Jaunzēlanda vai kāds cits noteiks principus un standartus uh, piena produktu cenām. Mums ir jābūt proaktīviem, mums ir jā, jānaklajā ar idejām, lai mēs Eiropā varētu uzņemties līderu lomu piena ražošanā, noteikt standartus, kas mm, sniegs gan peļņas iespējas un arī ļaus nodrošināt pienācīgu dzīvi uh, piena ražotājiem. Paldies, un tagad haitumā, kungs. Paldies! Un paldies, ka pievienoties mūsu komitejai, lai pastāstītu par darba grupu. Jāsaka, esmu ļoti priecīgs, ka ir izveidot šāda darba grupa. Man ir jautājums, ko jūs kā priekšsēdētājs uzskatāt, kas ir jādara, lai šīs darba grupas uh, darbs būtu rezultatīvs? Un tad vēl detalizētākie jautājumi, jūs runājat par tirgus caurskatāmību, apdrošināšanas schēmām, finanšu instrumentiem. Vai jūs ap, apskatāt arī tirgus caurskatāmības negatīviem aspektiem, kas varētu atstāt negatīvas uh, sakas lauksaimniekiem, ka um, mazumtirgotāji varētu to izmantot, lai tad noteiktu zam, izmantotu zamākās cenas? Es zinu, ka šie maksātāji, ka, tu, ka tas tiek, ka likumdošana tiek izmantot. Šis izmant, apdrošināšanas schēmas tiek izmantotas ļoti dažādi dažādās dalību valstīs. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Un tad vēl precīzāk par apdrošināšanas schēmām un finanšu instrumentiem. Manuprāt, tas ļaus lauksaimniekiem daudz vairāk koncentrēties uz risku Eh, jau no paša sākuma kļūt vairāk uz tirgu orientētiem un kļūt arī konkurētspējīgākiem pasaules tirgu. Vai arī jūs tam piekrītat? Eh, tam vajadzētu eh, tātad notikt pretstatā tam, ka viņi pa, paļaujās uz tirgus atbalsta pasākumiem. Varbūt ir dažādas apdrošināšanas schēmas, uh, var apdrošināt arī, apdrošināties arī pret sliktiem laika apstākļiem, bet lauksaimnieki bieži vien tās tā īpaši plaši neizmanto. Vai jūs zināt, kādēļ arī lauksaimnieki neorganizējās ražotāju organizācijās, kas būtu ilgtermiņa risinājums, kādēļ viņi neorganizējas kooperatīvos, kādi ir galvenie šķēršļi, kādēļ tas tā nenotiek? Paldies! Paldies! Un tagad vārds Sēneras kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka es biju pieteikusies eh, izteikties, bet, nu, tā kā tagad piešķīrāt šādu iespēju, labprāt to arī izmantošu. Un tad mūsu princips kļūdam vārdu koordinātoriem. Jā, protams. Es domāju, ka mēs šeit runājam par vienu un to pašu visu laiku. Kad runājam par tirgiem, tad, manuprāt, visi viedokļi koncentrējas uz vienu, uz eksporta tirgu. Un problēma, ļoti nopietna problēma, ko saskaramies piena nozarē. Par to esam runājuši jau, nu jau vairākus mēnešus. Problēma ir tāda, ka mēs turpinām meklēt instrumentus, kas būtu tāds, nu, plāksters problēmai. Mēs domājam, kā šī konkrētā grupa varētu piekļūt starptautiskiem tirgum. Kad par to runāsim ekspertu līmenī, Es gribētu, lai mēs runātu par to, ar kādām problēmām saskarās maza un vidēja izmēra saimniecības, kuras tiek uh, faktiski iznīcinātas. Par to mums ir jārunā. Jo instrumenti, par kuriem runājam, ir tirgus caurskatāmība un drošība. Tie ir jautājumi, par ko vienmēr esam runājuši, bet krīze vēl joprojām nav beigusies. Tādēļ Es gribētu, lai diskusija būtu par uh, lauksaimniekiem, nevis tikai par um, mazu ražotāju grupu, kuriem vajadzētu atvieglot piekļuvi starptautiskajiem tirgiem. Paldies, un tagad Hoislanga kungs. Äh, nu jā, es arī gribu kaut ko teikt, nu, mani nedaudz pārsteidz, eh, raugoties uz eh, šo ekspertu komiteju vai vispār kāds pārstāv lauksaimniecību. Nu, viens no 12 tikai ir. Eh, nu, dažādu nozaru, jā, nu, no Vācijas vēstplaiša, nu, vai tad viņa aizstāv mazo lauksaimnieku interesu un uh, ir par atklātību. Uh, Nu, vai tiešām ir kāds, eh, kas eh, tiešām eh, nodarbojas ar lauksaimniecību? Nu, mērķis ir atklātība. Nu, ļoti skaisti, 50 reizes jau esam par to dzirdējuši. Un mēs jau vairākus gadus parlamentā runājam par to, un arī tas, ka lauksaimnieki nav pārstāvēti pienācīgi šajā vērtību radīšanas ķēdē. Nu, tas, ko jūs uh, sakāt, nu, tie, tas nav nekas jauns. Jūs runājat par uh, nākotnes darījumu tirgu, par apdrošināšanu KLP reformas ietvaros. Mēs jau to apspriedām uh, par iespējamiem risinājumiem, kad tagad uh, krīzes apstākļos atkal būs tikpat maz rezultātu kā iepriekšējās komisijās. Nu, palasiet mūsu ziņojumus, tad varbūt jūs radīsiet tur kādas atbildes un tie varētu jums noderēt. Nu, ir runa arī par konkurences tiesībām. Mums ir negodīga konkurence lauksaimniecībā. Eh, ir jārunā par eh, karteļiem, par uh, lauksaimnieku vietu šajā uh, ķēdē. Nu, par to nekas nav dzirdēts, jā, par nākotnes uh, darījumiem, nu tas taču nevar būt arī izcinājums Eiropas lauksaimniecībai. Vakar bija ļoti interesantas debates un runājām par to, vai mēs uh, nesam paši sev nodarījuši kaitējumu atsakoties no tirgus regulējuma. Un tagad tikai liekam akcentu uz brīvo tirgu. Un jūsu risinājumi nav nekas cits, kā tikai vēl radikālāki brīvā tirgus pasākumi. Panie pośle, nie ma rolników na sali, bo... Kolēģi, šajā telpā nav neviena lauksaimnieka, jo viņi tagad ir savos laukos, ir taču tomēr pavasaris. Aņo kungs, vai jūs gribat izteikties? Jā, es nebiju pacēlis savu kārtību, nezināju, cik ilgi varēšu palikt sanāksmē, man prieks, ka varu te vēl būt. Jūs pieminējāt nākotnes darījumu mākotni, nā, darījumu, nākotnes darījumu tirgu. Mm. Es apzinos, ka šajā Eiropas institūcijā ir tāda MIFID likumdošana, kas tiek pašlaik sagatavota. Es gan īsti nezinu, kādēļ viņi vēlas to darīt. Tas šķiet pretproduktīvi. Es domāju, šis nākotnes darījuma tirgus padarītu pārtiku uh, dārgāku, bet uh, viņi nepiekrīt, viņi uzskata ilgtermiņā tas sūtīt pozitīvas signālus gan valdībām, gan ražotājiem, gan patērētājiem. Nu, drīz manā valstī notiks eh, referendums par Eiropas Savienības, par dalību Eiropas Savienībā, un mūsu uh, tieslietu ministrs ir sagatavojis manifestu, viņš runā par cēnu apdrošināšanas schēmām. Manuprāt, tā ir laba ideja, kanādieši tādas jau izmanto. Uh, un tās var labi un veiksmīgi izmantot stabilitātes nodrošināšanai. Ja kāds lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vēlas saņemt tādu garantētu piegādes bāzi, viņi nevar teikt, ka mēs vēlamies saņemt tādu pašu uh, materiālu par zemāku cenu nākamgad, uh, nu, divi vārdi - vertikālā integrācija ir ārkārtīgi svarīga lauksaimniecībai. Es pats personīgi to izmantoju. Es nedomāju, ka gluži vienkārši tagad ražot to, ko es vēlos, un tad pateikt politiķiem, nu, jā, tas tagad ir jūsu darbs sameklēt mums uh, izdevīgu tirgu. Ir visām pusēm uh, jāievēro disciplīna, viņiem jāievēro noteikumi, ir jā, jāorganizē uh, lauksainēcība, izmantot arī apdrošināšanas schēmas un arī, lai tad lielveikali, kas iepērk produktus, ir, viņiem arī jāapņemās iepirkt produktus, kas tiek ražoti, ievērot zināmus standartus. Paldies! Paldies! Makineses kundze lūdza. Tad ir pārtiks ķēdes referenti, jums ir vārds divas minūtes. Paldies, paldies, ka pievienojāties mums šodien. Mani ļoti uh, interesē jūsu viedokļu apmaiņa 14. janvārī, un bija interesanta diskusija par to, ka tirgus nosaka cenu. Mums ir ciešāk jāplūkojas to, kas ir tirgi, kā tie funkcionē. Mēs nevaram vienkārši paziņot, ka tirgus nosaka cenu un ka tā viss pārējais ir vēsture. Varbūt varētu sīkāku analīzi par to. Jo īpaši šeit ir, gribētu izcelt punktu, ka vairāki deputāti atsaucās uz nacionālajiem regulatorijām, iniciatīvām saistībā ar tirzniecības praksēm un cenu noteikšanu, un viņi izteica ba bažas par brīvprātīgo uh, schēmu iniciatīvu. Es domāju, ka šādām tirzniecības praksēm nevajadzētu pastāvēt Mūsu komiteja uzskata, ka mums ir nepieciešama Eiropas Savienības līmeņa likumdošana un mēģinam pārliecināt arī pārējos atbalstīt ideju. Un otrais komentārs ir par šo jēdzienu, ka vajadzētu stiprināt lauksaimnieku pozīciju. Tā nekad netiek piedāvāta tāda šī līdzejošā ideja, kādēļ mēs esam pieļāvuši to, ka pārējie kļuvuši tik spēcīgi. Ir jādomā par to, kā nedaudz atņemt varu tiem, kuri ir izdevīgākā pozīcijā pārtiks piegādes ķēdē. Un tad, piemēram, piemēra tāds, vai kā, kāds jauns spēlētājs, kas tikai, nu, pat ir ienācis tirgu, bet viņam ir liels iespējas noteikt cenu. Caurskatāmība ir svarīga, bet daudziem patērētājiem mums pat bieži vien nav eh, nekāda priekšstata par to, ka iepērkoties, mēs varam nopirkt pavisam lētu pārtiku, bet bieži vien šī caurskatāmība par cenu veidošanu patērētājiem nemaz nav pieejama. Mums ir jāizdara nebeidzams spiediens, lai mēs varētu noteikt cenas un palīdzēt veicināt uh, peļņas košanu lauksamniecību līmenī. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Hazikāmas kundzēm. Paldies, priekšsēdētāji. Prieks jūs redzēt, Fermana kungs. Kā jau uh, sagādīsiet, es runāšu par intensīvo lopaudzēšanu. Ir dažas nozaras, kurās krīze ir uh, saglabājusies no ļoti ilgi un kļūst tikai sliktāka. Viena joma ir banku nozara un otra ir lauksēmniecība. Situācija tikai pasliktinās, cenas krīt, samazinās pieprasījums. Un ražošanas apjoms pieaug un ceru, ka tik pārsteidzoši. Un šāda situācija redzam arī piena un lielo pakaļas nozarē tirgus tiek pārsātināts. Caurskatāmība, protams, ir ļoti laba, bet, manuprāt, pati sistēma uh, ir nepareiza. Ja mēs saskaramies to, ka tiek izcirsti tropiskie meži, uh, trūkst dzeramā ūdens, Un tad šajās jomās esam tiešām sasnieguši jau limitu par to, cik, par to, cik daudz patiesi varam darīt situācijas uzlabošanai. Protams, mums ir pieejama lētāka pārtika, bet faktiski tā ir novedus pie bada uh, un ūdens trūkuma. Un tas viss šī ideja ir no, nu, perversa. Vai jūs piekrītat manam domu gājienam? Un es domāju, ka vislabākais veids, kā izskaust intensīvo ražošanu būtu izbeigt visa veida subsīdijas. Vai jūs piekrītat? Paldies! Pieriks kundze, Kāzakāms kundze. Protams, lauksaimniecības subsīdijas jau nenotāk pie intensīvās lauksaimniecības. Vērera kungs, jūs esat lauksaimnieks. Esmu redzējis jūs darbībā. Uh, Um, jūs esat jūs redzējis lauksaimniecībās Nīderlandē. Mēs runājam par līdzsvaru pārtikas ķēdē un gribēju tikai uzsvert dažus aspektus no Makīnes skundas komentāra. Mums ir jādomā par uh, mazumtirgotājiem. Jā, bet ir jānodrošina līdzsvara pastāvēšana visā pārtiks ražošanas ķēdē līdz pat mazumtirgotājiem. Pašlaik ir tādas nozeres, kas ir faktiski bankrota priekšā, jo nav iespējams nodrošināt līdzvērtīgus spēles noteikumus. Vai mēs varam cerēt, ka jūs palīdzēsiet uh, šos spēles noteikumus vienādot? ASV lauksaimniecības valsts sekretārs ir runājis par ģimenes uzņēmumiem, ģimenes fermām. Tā ir ļoti laba ideja, vai jūs prāt, tā būs rezultatīva. Tik pieminēts arī Junkera fonds, ļoti labi, tiek daudz par to runāts, bet es atbalstu to, ka lauksaimniekiem būtu pašnoteikšanās tiesības. Kur jūsuprāt ir šī uh, robežas starp lieliem ražotājiem un ģimenes uzņēmumiem. Monsieur Vermar, merci de votre présence. Paldies priekšsādātāji. Paldies jums un jūsu kolēģim, kas esat ieradušies šeit. Es esmu atbildīga par cenu svārstīgumu ziņojumu, un šai kontekstā man jāsaka, ir vēl kas te, daudz kolēģi daudz ko jau arī pateica, bet ir arī lietas, pie kā vēl jāatgriežas. Konkurence, negodīga prakse izplatīšanas ķēdē un tiek daudz runāts arī par pārskatāmību. Un tad, nu, man rodas jautājums. Nu, taisnu kā lauksamniecības jomas pārstāvēs pati esmu zemniece, tad ko mēs saprotam ar šo pārskatāmību? Es bieži konstatēju, ka šī pārskatāmība, ko šī dominējošie tirgus spēlētāji īsteno, faktiski ir, nu, tā, ka viņi ir tad, tā, tā kā plēsēji šai kopējā tirgu. Un piemēram, ja runājam par garantijām, kas tiek piedāvātas lauksaimniekiem, jo tas, protams, ir tieši tas, par ko runājam, tad, kad ir runa par cenu svārstīgumu, tad kāda ir jūsu, kāds jūsu viedoklis par visiem šiem cenu observatorijām un konstatējumiem, ko viņi nākuši klājā? un eh, kāda tam miedarbība citiem pasaules reģioniem. Es labprāt dzirdētu jūs viedokli, tas varētu noderēt arī mana ziņojuma sagatavošanā, un es labprāt, piemēram, ierastos arī pie jūsu darba grupas un uzdot arī jūs pats tādus sīkākus jautājumus, ja jūs tam piekristu. Jā, jautājumus noteikti varat rakstiski iesūtīt, un tad mēs viņus nodosim tālāk ekspertiem. Dan Tēnkungs. kungs. Priekšsēdētāji, paldies! Paldies, ka devāt eh, mums iespēju izteikties. Mēs šodien runājam par krīzi, runājam par to, kā meklēt risinājumus. Nu, nu vai tad nebūtu arī liederīgi atminēties, ka pirms trim gadiem, kad mēs runājam par KLP reformu un apstiprinājam to, tad, nu, runājam par principu, ka, lūk, krīžu vairs nebūs, tagad ar tirgu viss būs kārtībā, tas būs augošs tirgus visā pasaulē, un vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir vienkārši kaut kādi, nu, pāris pielāgošanās instrumenti. Nu, tagad redzam, ka patiesība ir jāsaka visai citāda. Un domāju, ka tāpēc jautājums, kas jums jāuzdod, ir šāds. Nu, visai grūts jautājums. Un, uh, nenoliedzami es augstu vērtēju jūs centienus rast atbildus to visu. Man jau ir bijis iespējas vairāk kārt izteikties par jautājumiem, ko minēšu arī tagad. Nu, jau vairāk kā 60 gadus ir spēkā Eiropas konkurences tiecības. Nu, lai aizsargātu pārsvarā patērētājus. Šī politika, nu, visai saprotama šai kopējā telpā, kur, nu, tikai 3-4% bezdarba. Uh, Nu, šobrīd jāsaka, protams, kas notiek ar eh, konkurences tiesībām, ņemot vērā, ka šis rādītājs ir eh, pieaudzis, tas ir 10%. Tātad kāda eh, saistība konkurences tiesībām, nu, tātad kā varbūt vajadzētu aizsargāt arī darba ņēmēja tiesības, ne tikai patērētāja tiesības. Tātad divi tādas pre, pretrunīgi elementi. Paldies, saka tālāk Būdas kungs. Paldies priekšādātāji, izteikšos īsi. Vēlos vaicāt, vai jūs esat apsvērs iespēju radīt intervences mehānismu tajos gadījumos, kad ir, piemēram, nu, konstatēta kāda bīstama uzvedība tirgu, nu, piemēram, attiecībā uz cūgaļas tirgu. Domāju, mēs taču zinām, kādi ir tirgi Eiropas cenās. Tās ir salīdzināmas arī pa valstīm. Rumānijā, piemēram, nu jau ganu gadu 0,75 eiro centi par uh, kilogramu. Tas ir krietni zem vidējā cenu līmeņa Eiropas tirgu. Tātad mums ir vajadzīgs kaut kāds mehānisms, kā tirgo iejaukties un kā stabilizēt šo situāciju. Tā tas ir jau gadu. Šāda situācija turpinās. Cūgaļi faktiski tiek pārdota par, nu, pusi no pašizmaksas. Turklāt tālāk produktu kalibrēšana, piemēram. Ir jau saražoto salīdzinoši vienkārši, bet ir jāskatās arī uz piedāvājumu un pieprasījumu, kāda ir tādas ir tirgus prasības, kas, ko nepieciešams darīt, lai izstrādātu šādas uh, politikas, jo tas taču ir komisijas pienākums. Komisija ir jāveido atbilstīgas politikas, lai lauksaimnieki varētu, eh, nu, attiecīgi pielāgot savu produkcija. Tālāk Hoibušu kungs. Hoibušas kundzes atvainos. Paldies priekšsēdētāji. Es klausījos debatēs un arī eh, jūsu darba grupas teiktajā un konstatēju, ka jūs raugāties uz tirgu drīzāk no pārstrādātāja viedokļa, nevis no lauksaimnieku viedokļa. Jūs runājāt par homogēniem uh, līgumiem, savstarpēji aizstājamiem. Nu, es uh, nezinu, vai uh, no lauksaimnieku viedokļa tas ir tas labākais risinājums, jo nu, eh, teiksim, mums jau ir piena eh, observatorija, tagad būs gaļus observatorija, jums noteikti ir datu apmaiņa, kā jūs sasdarbojaties attiecībā eh, uz šiem datiem. Šie piena tirgus dati tiek nosūtīti komisijai dalību valstis ar nosūta datus. Nu, kā jūs izvērtējat šos datus risku? risks tiek izvērtēts, tālāk kāda ir nākošie soļi. Jums vajadzēja jau iepriekš paredzēt, ka e, kvotu atcelšana e, rada risku, tagad e, vēl ir pārmaiņas pasaules tirgu un vēl Krievijas embargo. Tagad trīs riska faktori ir uh, vienlaicīgi, un tas veido tādu haosa faktoru, un kādus tad, uh, vai to vajadzētu ņemt vērā, sagatā, uh, sagatavojot ieteikumus lauksaimniekiem. Uh, paldies, tagad vārds Jāra kungam. Man ir vēl papildi jautājums. Nu, birža vai šie nākotnes darījumi. Uh, nu, ja ir pie, jāņem, pieņem lēmums par uh, paredzot, kāda būs uh, cēnu attīstība nākotnē, nu, uh, arī šeit par to tēlu, ja ceni, cenas ir zemas, tad šie bieži tiek kritizēti, ja ir augsts cenas, tad tiek runāts par spekulāciju. Nu, protams, lauksaimnieki vienmēr grib būt tie labie. Uh jautājums, kā tas uh, tiks padarīts pieejams parastam lauksaimniekam attiecībā uz šo risku pārvaldību. Nu jā, tagad tiek izmantoti tagad šie stāsti par uh, par uh, vērtību ķēdēm uh, un kāda ir lauksaimnieku situācija. Tagad vārds Dorfmana kungs nu, kas eh, šeit izskanēja. Nu, jāsaka, ka var vēlēt jums tikai panākumus, lai jūs tad nākat klajā ar interesantiem eh, ierosinājumiem un lai tie tiktu ņemti vērā un nepalikt tikai uz papīra. Bet, nu, man jautājums ir šāds uh, lauksai. Niet Mācībā svarīgākais elements ir uh, budžets. Nu, tagad mums vairs nav nekāda ražošanas uh, veicināšanas politika, nu, un vīna uh, sektorā šāda tirgus organizācija vēl pastāv, un tur šeit arī nav krīzes. Uh, Eh, šis sektors darbojas veiksmīgi. Vai tas saskan ar jūsu eh, atbildības jomu izvērtēt eh, pašreizējos mehānismus pašreizējā tirgus situācijā un nākamajos gados varbūt, ka mums tomēr būtu atkal šī tirgus organizācija jāstiprina nākotnē. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, paldies. Priekšādātāji, paldies, saka Belder kungs. Priecājos, ka esat šeit ieradies, Vērman kungs. Tas mums dod iespēju runāt par jūsu darba grupu, kas strādā pie lauksaimniecības tirgiem. Mans jautājums ir šāds. Ir augsta līmeņa fórums, kas nodarbojas ar labāku, ar pētījumu par labāku mm, pārtiks ķēdes mm, plūsmas uzlabošanu. Kas tad saistīts ar 222. pantu šai saistībā un šiem krīzes kartaļiem? Kādas eh, mācības varam gūt no tā visa attiecībā uz sarunu nostāju, mm, kurā šobrīd, piemēram, ir primārie ražotāji? Es domāju, ka par to vienmēr jāatceras viņu pieeja jāaizstāv. Es paldies, Vērman kungs, par informāciju, ko jūs piedāvājāt. Arī man ir viens jautājums par uh, Eh, pārtiks ķēdi Vācijā. Mums ir ministra lēmums, šeit tāda kā atļauja, ekonomikas ministra, viņi ir izteikusies pret visiem šiem kārteļiem. Jo, nu, ir tā, ka ir viens, divi lieli partneri, un tad uz to visu jāskatās kritiski pārtiks ķēdes kontekstā. Bet, nu, tas viss tiek pakļauts nacionāla rakstura lēmumiem. Ko jūs par to domājat? Otrs. Uh, Svarīgi, lai tirgus spēlētāji, tīpaši piensaimniecības jomā, tiktu tad savesti kopā, jo mēs jau zinām, ka tieši e, šādā veidā privāti e, ražotāji varētu vienoties par kaut kāda veida darījumiem piena ražošanas apjomos. Un KLP Tas vienmēr ir svarīgi. 27 valstis um, strādā ar sasaist, piesaistītiem maksājumiem, un tikai Vācija ir atsaistījušos maksājumus. Vai es risinot arī šos jautājumus tie brīdī, kad uh, strādājat savā darba grupā? Paldies! Jā. Nu, 15-13% no uh, eh, KLP atbalsta drīkst tikt atbalstīti ražošanas atbalsta. Flanagan kungs tālāk. Pat ja lauksaimnieki nu, mobilizētos, sanākt kopā, uh, Eh, ražotājiem tik un tā vēl šiem milzīgiem multinacionālajiem uzņēmumiem, kam ir tik daudz vairāk vairs, kā Maginas skundze teica, divas lietas ir jāpaveic. Nepieciešams ne tik vien sarguni, mobilizēt, sargunizēt eh, lauksemnieks, bet arī samazināt uzņēmumu eh, noteikko zināms limits, līdz kam saimniecība var augt. Komisija, piemēram, labprāt strād, nu, vēršas par tādiem kā Rainers un Microsoft un Google un sūdz viņas tiecā, bet vai tad līdzīga veida loma nebūtu komisija jāuzņems arī šai jomā, ja mēs skatāmies uz vietējo līmeni, mēs redzam, ka arvien tālāk turpina konsolidēties īrijā šīs lielās firmas. ABP grupa apvienojas ar Slimī Foods. Uh, Un eh, tagad iznāk, ka 40% jērgaļas tiks eh, apstrādāta, pārstrādāta vienā, vienā vietā. Nu, tad tādā gadījumā mazie lauksemnieki vienmēr cietīs. Nu, ja ne, nu viņi ne, ne, nesavāksies milzīgās grupās, bet tas jau ir visai neiespējami. Es domāju, ka drīzāk varētu samazināt noteikti limitu šāda veida lielveikalu apjomiem ķēdēm. Uh, Jūs redzat, ka šeit Briselē situācija citādāk, te ļaudz tādu mazu neatkarīgu veikaliņu un tā tālāk. Um, ir jau gan lielā delēza un tam līdzīgi, bet tāpat laikā ir šie mazie veikaliņi, bet īrijā tie pasāk sāk izzust. Un nevaram vēl zināt, kas tam visam fonā notiek. Tātad, ko jūs domājat par lomu, ka varētu ierobežot šādu um, operatoru apjomu, jo beig, beigās patērētājiem jau tas tomēr nenāk. Uh, par labu, un viņi beig beigās eh, piekāš pilnīgi visus. Paldies, nākamais runātājs. Ropes kungs. Priekšādātāji, paldies. Domāju, ka mūsu priekšā ir ļoti svarīgs jautājums, un man arī ļoti interesē tas, ko jums eh, ir ko teikt. Arī man pašam ir kaut kādas savas idejas, kad runājam par tirgus pārskatāmību, piemēram lai cik daudz mēs arī par to nerunājam, tirgi nekļūs pārskatāmāki, ja neko nedarīsim, ja mēs neregulēsim šos tirgus, ja mūs neinteresēs tas, kā tie rīkojas, nu tad tie nekļūs pārskatāmāki. Ja vēlamies pārskatāmību, tad tādā gadījumā ir jāievieš zinām kontrols un pāraudzības elementi, un tāpēc gribu jums uzdot šādu jautājumu. Jūsuprāt, Kas varētu notikt ar obligātu marķējumu? Nu tā, lai patērētājs uzreiz jau zina, cik daudz, piemēram, no, ķē, no, no cenas, ko pro, mm, r, viņš nopērk, par kuru viņš nopērk produktu, aiziet ražotājiem, aiziet pārtiks ķēdēm, transportētājiem un tā tālāk. Jo mēs taču zinām, ka lielākā daļa no šīs summas nenonāk līdz lauksaimniekam, līdz zemniekam. Viņš saņem tik nelielu cenu, tādu mazu summiņu, ka, un lielāko daļu no šīs cenas procentuāli saņem pārdevēju un atkal tālāk pārdevēju. Viņi darbojušies milzīgajās grupās, koncernos, viņiem vispār nekāds atbalsts nav vajadzīgs, viņi vienkārši diktē noteikumus. Es domāju, ka mums vajadzētu ieviest obligātu marķēšanas sistēmu tā, lai tad, kad es iegādājos kādu preces, preci, es redzētu, cik lielu daļu no šīs cenas saņem pats lauksaimnieks. Liels paldies, dāmas un kungi! Runātāju saraksts ir izsmelts. Vairāk kā 20 izteicās šais diskusijās. Godātā deputāte, jūs taču bijāt tikai pieminēt kā pirmā, jūs negribējāt vienkārši, godātais deputāte, negribētu runāt kā pirmais, deskungs. Liels paldies. Nu, man vajadzēja jāatsākās no uzstāšanās, jo man vajadzēja zvanīt pa telefonu, bet, nu, tas nenozīmē, ka es pavisam atteicos no iespējas uzstāties. Tātad par šo vērtību ķēdi, par to jau 40 gadus mēs runājam par. Uh, ražotāja vietu šai ķēdē, un tā ar katru gadu ir pasliktinājusies. Un, mm, ja mēs runājam par mazumtirdzniecību, un šie lielie koncerni Vācijā vēl apvienojas, un tādēļ es gribētu jautāt uh, ekspertiem. Mums ir nepieciešami stingri pasākumi, kā tas bija savulaik attiecībā uz viesabonēšanas maksām, attiecībā uz telekomunikāciju uzņēmumiem. Nu, vai tas var būt? Uh, nevarētu paredzēt, ka neviens koncerns nevar uh, uh savā uh, pārvaldīt vairāk kā 10% uh, Eiropas līmenī vai nacionālā līmenī. Tālāk 30 dienu laikā jāsamaksā rēķini, tagad ir 60 dienas un ilgāk. Uh, jums ir jāieraksta arī, kas slādzot līgumus ir jābūt uh, godīgiem nosacījumiem attiecībā uz uh, piegādes apjomiem, jo tagad uh, tiek, um, kad pazeminās cenas, tad atkal tiek maksāt izmā, izmē, izmantot visādi pasākumi, lai eh, neņemtu pretī šie produkcija, kad atkal ir augstas cenas, tad ir no, noteikti soda naudas par to, ja kāds kilograms netiek piedāvāts, eh, piegādāts. Nu, nevar šī situācija šāda pastāvēt, tas eh, neatbilst sociālai tirgus saimniecībai šāda situācija. Trochę będę Odbije piłeczkę, odbije piłeczkę do nas. Panie pośle Des. Jā. Nu, man gandrīz vai jāmet jums atbildēt, Desa kungs. Mēs būtu varējuši to visu ierosināt jau pirms trim gadiem. Mēs to būtu varējuši mēģināt panākt. Dāmas, godātie runātāji, tagad jums pašiem vien ir 20 minūtes savā starpā, kā to sadalīsiet, tas ir jūsu ziņā. Priekšādātāji, paldies par iespēju atbildēt uz šo milzīgo jautājumu, burtiski lavīnu. Nu, centīsimies, tas nebūs vienkārši, varbūt tāpēc viena otra atbilde būs tāda īsa un aprauta. Jo arī vienkārši iemesls dēļ, ka visas atbildes uz visiem jautājumiem man nebūtu arī nav. Un man jāatzīst, ka ir tādi jautājumi, uz kuriem atbildēt vienkārši nevar. Bet, nu, mēģināšu uzsvērt pāris no tiem elementiem, ko dzirdēju da, vairākos jautājumos. Eh, nu, kā tad, kas tā tad sasaucās, mm, par ko runāšu vairāk deputāti. Nu, tā tad, pirmām kārtām. Pastāv milzīga atšķirība starp cenu stabilizēšanu un cenu līmeni Cenu stabilizēšana. Stabilizēšanai var izmantot instrumentus, kas var, piemēram, novest pie mazāk svārstīgas cenas, mazākām svārstībām, bet šie intru, instrumenti nevar, vai vismaz tikai ļoti labi, mazā mērā tie var ietekmēt to, kāds ir cenas līmenis, jo cenas līmenis savukārt nāk kā sekas eh, pieprasījumu un piedāvājumu saspēlē. Tātad tā ir tāda pamata atšķirības starp divām šīm diskusijām, līdz ar to arī um, spriešanā par to, ko darīt, šeit ir jāskatās atšķirīgi uz šīm lietām. Ja vēlamies panākt zinām cenu līmeni, ir jādara kaut kas vien, ja vēl, nu, piemēram, vēlamies palielināt cenas, ja vēlamies tikai stabilizēt cenu, tas ir kaut kas cits. Un nu, tad, ja vajadzīgs cenu palnāt, ja vajadzīgs intervences un tam līdzīgi gal galā. Par intervencēm runājot, mums jau bija, nu, patās tāda situācija, kad notika tirgus intervences, KLP izmaiņu rezultātā mainījām šo sistēmu uz tādu sistēmu, kas nodarbojas ar mazāku intervenci. Un nu, ar vien mazākā mērā tirgus tiek pārvaldīts no komisijas un no valsts un nacionālo varas iestāžu puses. Un tad tas ir pirmais punkts. Tātad atšķirības starp cenu stabilizēšanu un cenu līmeni, cenu noteikšanu. Tālāk. Otra problēma, kas tika pieminēta. Standarta noteikšana. Nu, tā ir svarīga piezīme. Mēs ražojam pienu, cūgaļu, graudaugus bet mēs faktiski veidojam kaut kādu homogēnu preci, kas ir, nu, tad attiecīgi atbilstīgi visam citām precēm pasaulē. Ja mēs turpināsim rīkoties tieši tāpat arī turpmāk, un tas būs tāda homogēna prece, kas nebūs neko specifiska, labāka, neatšķirsies pēc sevi rakstura, kam nebūs kaut kāds reģionāls, um, reģionāls specifikas. Uh, vai cita veida raksturlieluma, tad tādā gadījumā mums visā pasaulē būs pretim konkurence. Un tādā gadījumā uh, mēs sastapsimies ar šo iznīcinošo globalizācijas spēku. Bet, ja mēs pievērsīsimies kvalitātes standartu noteikšanai, e, izcelsmes norāžu noteikšanai vai standartu noteikšanai attiecībā uz dzīvnieku labturību un tā tālāk un tā joprojām, un attiecīgi šos produktus, kas tā rezultātā iegūt, arī marķēsim kā tādus, un tā bija otra piezīme, tātad šī obligātā marķēšanas sistēma, tad tādā gadījumā es domāju, ka mēs piedāvāsim e, atbilstīgu iespēju konkurētspējai. Bet mēs runājam šeit par kvalitāti, par kvalitātes pieaugumu, palielināšanu un par vēlmi izkļūt no šī viendabīgo produktu eh, burvju apļa, un par to runājam jau daudzus gadus, un joprojām ra turpinām ražot vienus un tos pašus produktus un preces. Tāpēc es domāju, ka tas lielākais uzdevums, ka šeit ir ražotāji priekšā, ir izdarīt izvēli, ko tad viņi vēlas. Otra un trešā piezīme. Uh, ir saistīta ar maziem un vidēja izmēra uzņēmumiem, jeb saimniecībām. Nu, ir acīm redzami, ka vispārīga mēroga pasākumi, vispārīga pasākumi, lai mazinātu globālā tirgus uh, izraisītās sekas, ir kaut kas viens, nekā centieni paglābt mazos un vidējos ražotājus laukos. Tas ir pilnīgi cits jautājums. Un tāpēc, tad, kad es biju savā birojā Nīderlandē, kad tur vēl strādāju, tad es iestājos par to, uh, ka vajadzīga pavisam cita politika attiecībā uz mazām vidējām saimniecībām un reģioniem, kur šādiem uzņēmumiem saimniecībām liela nozīme, lai vispār saglabātu kopējo lauku ainu, lai tas varētu tā atbilstīgi darboties kombinācijā ar visiem citiem pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem. Un tas nāk, nu, kā papildinājums tām precēm, ko viņi ražo. Tā ir tāda politika, kas arī ir īstenot šeit Eiropā un tā notiek lauku attīstības politikas ietvaros. Bet, nu, jāsaka, nav īpaši auglīgi paredzēt vienu politiku, kas risina tad pilnīgi visa veida problēmas un attiec uz pilnīgi visa visu izmēru saimniecībām, jo pastāv milzīgi sašķirība starp šīm mazajām vidējām saimniecībām un lielajām saimniecībām. Ja lielās saimniecības, piemēram, lielākoties pievēršas pasaules tirgiem, pasaules tirgus nosacījumiem, un tad tas, protams, viņiem arī ir jādara, un ja viņi to arī izvēlas darīt, tad tādā gadījumā viņiem arī ir jāapzinās, kāda ir šī izvēle un viņiem jābūt spējīgiem tad tikt ar attiecīgi šo lēmumu galā. Nu, šos jautājumus mēs apspriežam arī darba grupā, piedāv, mm, runājam, piemēram, arī par kaut kādu veidu atbalstu šāda veida saimniecībām, bet par maziem, mazām saimniecībām runājot, ir pilnīgi citi instrumenti vajadzīgi. Un šie instrumenti vienmēr nāk kā kombinācija kopā ar instrumentiem attiecībā uz lauksaimniecības precēm, bet arī, zinu, uz cita veida labumu, ko šāda saimniecības vietējai kopienai piedāvā. Tātad cita veida motivācija, viņiem vajadzīga arī cita veida kompensācija lai viņi gūtu ienākumus no šāda veida darbības un pakalpojumiem, bet tālāk par konkurences tiesībām. Nu, vai te nav tā, ka tas ir savā ziņā visai loģiski un pašsaprotami, bet, nu, viena piezīme man tomēr kā lauksaimniekam gan ir jāizsaka, lai gan man te, te kā apšaubīts, ka es esmu patiešām zemnieks, bet es jums varu apliecināt, ka es tāds esmu gan. Es katrā ziņā izmantoju katru iespēju Nu, es pat, es gribētu te mest izaicinājumu jums sejā. Paskatīsimies, ja mums būtu tagad jāslaudz govs, kuram tas izdotos labāk. Vairāk kā 30 gadus esmu to darījis. Es zinu, kā to darīt. Man gan nav nekāda oficiāla certifikāta, nē. Bet jāsaka, es esmu gatavs tiešām šādā, nu, dar, šādās darībās pat iesaistīties. Bet par konkurences tiesībām runājot, nu, kā jau teicu, tas ir kā liekas visai saprotams, eh, kon, saprotam koncepcija, bet pastīsimies uz to no cita rakursa, kā lauksaimnieki savā starpā tad var organizēt sadarbību. Tas ir viens no problemātiskiem jautājumiem. Protams, ka pastāv šie kooperatīvi, bet arī šo kooperatīvu ārkārtīgi daudz. Tad kā panākt to, ka mēs varam viņus stimulēt, tālā, veidot vēl tālāk kooperatīvas starp kooperatīviem, vēl tādas lielākas organizācijas, un tad, lūk, iestājas jautājums par konkurences tiesībām. Bet pirmām kārtām mums vajadzētu tomēr sākt ar to, ka ja vajadzētu mudināt lauksemniekos šo vēlmi sadoties rokās, saliedēties Eh, lai nostātos nu, pret ražotājiem. Tas ir pats stāsta sākums. Nu, un tad, protams, pēc tam konkurences tiesības gan eh, kļūst aktuāls, un, jo šāda veida visa veida sadarbība, ņemot vērā šīs, šos lielos grupējumus, piemēram, pieprasījumu pusē, nu, tad tas ir jau aktuāls jautājums. Bet iesākumā, pašā iesākumā mums tomēr jāskatās uz to visu ir no pareizās puses. Var jums arī apliecināt, ka visus šos elementus, ko jūs minējāt šīs dienas diskusijā, viņi uztver ļoti nopietni. Bet viena lieta, šī godīgā tirdzniecības praksa, reference, Magīnes skundze teica, uh, un es uh, labprāt par to parunātu, varbūt mazliet vairāk padziļināt ar referenti pašu, Magīnes skundze, tāpat arī uh, Dantēna kunga jautājums eh, šai ziņā ir aktuāls. Varbūt mēs varam rast kādu iespēju un apspriest to tādā mazākā lokā, eh, apmainīties ar viedokļiem. Es to uzskatītu par liederīgu. Tas mums būtu ļoti liederīgi kā darba grupai. Un pēdējie mm, atbild no manas puses, un tad skatīšos, kas kolēģiem sakāms. Uh, Tātad pēdējās piezīmes no desa kunga jūs tā ļoti spēcīgi, pārliecināti un pārliecinoši runājāt par to, kas tad nu būtu tagad jādara nu, ražotāji pilnīgi noteikti ir vajākā pozīcijā, jā, un viņiem, nu, ir vajadzīgs lielāks spēks, bet, kā jau es teicu, šobrīd ražotāji pašu rokās ir uzņemties šo iniciatīvu un ieņemt spēcīgāku nostāju, ņemt šīs lietas savās rokās, organizējoties pašiem savā starpā, un tad pēc tam varam runāt par to, nu, kā tas, no, kas tur notiek ar konkurences tiesībām, vai tas tur ir aktuāli vai nē, un kā tas ietekmē tad tālāk cenu noteikšanu tirgos un tam līdzīgi. Priekšādātāji, nu, lūk, nevar atbildēt uz visiem jautājumiem, bet katrā ziņā visu šeit esam pierakstījuši sev Um, savām vajadzībām un tiem pievērsīsimies, jo mēs tiešām ļoti augstu vērtējam ieguldējumu no parlamenta deputātiem un šīs komitejas īpaši. Paldies! Lielas paldies! Hoislinkungs, jums vēl kas sakāms bija? Jūs pieņemat šos, šīs derības attiecībā uz govs slaukšanu? Herr Vorsitzender, das Angebot äh, Priekšsēdētāji, nu es labprāt uh, pieņemu šo piedāvājumu par, uh, par uh, slaukšanu. Nu, redzēsim, kāds būs rezultāts. Dziękuję bardzo. Je peux m'exprimer en français si, si c'est possible. Es varu izteikties franču valodā, ja iespējams. Tātad paldies. Vispirms vēlējos pateikties uh, sanāksmes organizatoram, saka Bedir kungs, par uh, iespēju uh, noturēt šo dialogu. Pat ja mēs it kā šeit esam pārstāvēti individuāli, bet es pārstāvu Lavalu uzņēmumu, kurš arī bija vairāku šai zālē izskanējušo komentāru centrā, un šīs debats ir ļoti būtiskas. Mums ir, nu, izveidojies tāds uh, refleks, ka kas uh, atspoguļojās arī um, diskusijās, bet uh, Eiropā tomēr jāatzīst, mums ir uh, lielas iespējas ražot pārtiku, mums ir milzīgs potenciāls, mums ir vietējās reģionālās tradīcijas, mums ir ļoti Eh, sīka specializācija eh, ražošanas nozarēs, un arī veikalos mēs varam pārliecināties par to, ka uh, patērētāji arvien vairāk vēlas iegādāties kvalitatīvus izstrādājumus, vietējos ražojumus un uh, arī tādus izstrādājumus, par kuriem ir pieejama godīga atklāta informācija, tie tiek popularizēti. Un mums ir jādomā par to, kādi mehānismi veicinātu pievienotās vērtības radīšanu pārtiks ražošanā. Un mēs arī konstatējam, ka tās nozares, kur ir šāda stratēģija izmantota, darbojas labi, tās vai labāk uh, spēja mm, pretoties krīzes negatīvai ietekmei. Tāpat jāsaka, ka lauksaimniecības izstrādājumi nav tas pats, kas uh, jebkura cita prece. Tātad šeit ir uh, jādomā par specifiku, kas ir saistīta ar lopkopību, un tieši lopkopība saskars ar lielu krīzi, jo ir grūti koriģēt ražošanas apjomus vai, teiksim, izmaksas, uh, un daudzos gadījumos tas ir pilnīgi neiespējami. Un tādēļ ir nepieciešams tāds ietvars, kas ņem vērā lauksaimniecības ražošanas specifiku. Protams, šeit ir gan starptautiskā tirgus uh, svārstības, gan uh, laika apstākļi jāņem vērā, kur ietekmē situāciju. Un tādēļ mums visiem kopīgi ir arī jāspēja uh, nodrošināt vismaz minimālu uzraudzību par piedāvājumu tirgu, lai novērstu arī noteiktu preču trūkumu. Eh, ja eh, cenas, eh, cena ir atkarīga no piedāvājuma pieprasījuma, teiksim, ja ir um, augstas graudu vai piena produktu cenas, neviens jau nesaka, tas ir pateicoties uh, Uh, lielajiem tirzniecības uzņēmumiem, bet ja cenas ir zemas, tad, protams, viss tiek novāc uz šiem uzņēmumiem. Un ir jāspēj vismaz minimāli regulēt cenas un jāatzīst, ka KLP reforma ir uh, gājusi pārāk tālu un nav radīts nekāds instruments, kas to nodrošinātu. Un es domāju, ka tā ir viena no pamat problēmām, par ko mums uh, mūsu darba grupā būtu jādomā. Un vēl viens elements, kas arī būtu noderīgs, proti kā ņemt vērā laukstā, pārtiks rūpniecības, lauksaimniecības uzņēmumu specifiku, jo šobrīd ir lieli uzņēmumi, mazi uzņēmumi, līdzās viens otram lielie uzņēmumi var likties uh, droši un stabili, bet tā tas nevienmēr ir. Mazie uzņēmumi uh, uh, strauji attīstās, bet uh, visi šie uzņēmumi saskaras ar tādām problēmām, kas raksturīgi dažādiem uzņēmiem. Teiksim, ja paraugāmies uz situāciju lopkopībā un Carrefour ir tieši kontakti, uh, ar šiem uzņēmumiem sešās valstīs, tad mēs konstatējam, ka ne visas problēmas uzņēmumos ir atrisināts. Nu, teiksim, mūsu nozarē, ja ir pārāk liels parādu sloks, tad varbūt droši, ka būs nopietnas grūtības. Mēs nevaram dzīvot tādā kontekstā, ka ir pārāk liels parādu sloks, bet šodien nākas konstatēt, ka ir uzņēmumi, kuri ir ļoti, ļoti grūtā situācijā un šī parāda problēma netiek risināta. Uzņēmumos eh, tāpat darbojas riska mazināšana sistēmas, apdrošināšana, garantijas sistēma. Mēs eh, mēģinām rast eh, iespējas, kā samazināt riskus, kur iedarbībā ir pakļauti uzņēmumi un tāpat uh, Eh, mums būtu jādomā par šīm problēmām un jāuzklausa arī lauksaimnieku bažas un nu, problēmas. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs saka Ivārson kungs. Liels eh, prieks man uzstāties jūsu priekšā pirmo reizi. Bija virkne jautājumu, kas attiec uz manu atbildības jomu, proti eh, nākotnes eh, darījumu tirgi. Vai eh, ar risku vai šādi nākotnes darījumi ir risku pārvaldīšanas instruments, ko var izmantot mazie uzņēmēji vai tikai to var izmantot lielie uzņēmumi teiksim, ja ir lauksēmnieku kooperatīvi, tad viņi var izlēmt vai pārdot uh, savus ražojumus uh, reālajā tirgu vai arī slēgt nākotnes uh, līgumus. Un uh, dažiem uh, maziem uzņēmiem nav iespējams izmantot šādu pieeju, prot nākotnes darījumus. Nu, um, analoģijai. Daudz tiek runāts par piena nozari. Zviedrijā ir ļoti liels un moderns uh, piena pārstrādes uzņēmums. Uh, viss piens uh, tiek saliec vienā tvertnē un rezultāts ir standarta piens. Nu, tad eh, Francijas piemēra rezultātā tad būtu tikai sarkanais un baltais vīns, tikai kaut kāds standartizēts vīns. Un, nu, mazie ražotāji tad varbūt neizmantot šādus nākotnes līgumus, jo viņiem tie nebūtu izdevīgi. Bet, teiksim, attiecībā uz graudu ražošanu, tas varbūt būtu iespējams tālāk par krīzi, par zemajām cenām. Vai mēs esam paredzējuši kaut ko darīt, lai to atrisinātu? Es saprotu, ka mūsu uzdevums ir izstrādāt politikas rekomendācijas, un, protams, to īstenošanai būs nepieciešams laiks, un tās nespēs tūlīt ietekmēt uh, šo krīzes situāciju. Nu, nākotnes darījumu tirgus ir ne tikai riska apdrošināšanas instruments, tātad, kas par risku pārvieto no uh, Uh, lauksaimnieku uz kādu citu, tas risks ir kā enerģija, kuru var pārveidot un pārvadīt, bet ja šo enerģiju nekur ne, nenovada, tad tā paliek tur, kur tā ir radīta, proti pie, pie lauksaimnieka. Un, uh, ja mēs runājam par uh, Uh, nākotnes darījumiem, tad ir uh, šeit dažādi risku garantijas metodes un ir arī uh, jādomā par pārprodukcijas ierobežošanu. Apvienotās karalists pārstāvs piesauc Mifid 2, bet šķiet, ka viņa vairs paša zālē nav. Tā tad. Pie MIFID arī strādā Eiropas parlaments, bet citu komiteju, protams, šīs tiesība akts ietekmēs šo situāciju. Nu, tas ir īsumā viss, ko vēlējos teikt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ar jūsu atļauju gribu teikt, ka būtu vērts paraudzīties uz Eiropas tirgu saistībā ar situāciju pasaules tirgu, jo KLP ir arvien vairāk saistīta ar to, kas notiek citviet pasaulē. Mūsu attiecības ar pārējo pasauli veido dažāda veida nolīgumi, TTIP, eh, nolīgums ar Merkasūru, Jaunzēlandi, Austrāliju, ja mēs to nesapratīsim, tad mums nāksies atvadīties no Eiropas lauksaimniecības modeļa. Vai nu mums būs pilnīgi liberāla situācija, pilnīga atklātība un neierobežota konkurence, uh, vai arī mēs vedīsim sarunas ar citiem partneriem, lai saglabātu to, kas ir palicis pāri no mūsu lauksaimniecības modeļa. Nekāda trešā varianta nav. Arī vertikāla integrācija ir svarīga konkurētspējai to ir darījuši, nodrošinājuši jau mūsu partneri. Vertikāla integrācija nozīmē to, ka mums būs jāmaina ražotāju, starpnieku un tirgotāju lomas, un e, zināmi noteikumi būs jānosaka, jo finanšu tirgus līdz šim nav spējis situācijas sakārtot, un tādēļ mums arī ir radusies pašreizējā krīze. Lauksaimniecība ir ļoti atkarīga no laika apstākļiem un citu faktoru ietekmes. Ja to mēs neņemam vērā līdz šim, tad mums ir jāmaina mūsu skatījums uz situāciju. Un, jā, e, ceram no jums sagaidīt šādu jaunu, citādu skatījumu. Kā komisārs Hogans eh, teica, mēs tagad gaidām, kādi būs jūsu uh, grupas darba rezultāti. Jums ir ļoti uh, atbildīgi uzdevumi jūsu priekšā, un es aicinātu arī uh, lai eh, jūs tālāk nododat šos uzdotos eh, jautājumus, lai arī mūsu sekretariāts jūs eh, informē par to, kas tika teikts. Mēs, mums ir nepieciešams reformas, šī situācija ir ļoti sarežģīta, ir grūtas problēmas. Ja citu jautājumu vairs nav kolēģiem, tad es vēlētos pateikties mūsu viesiem, ekspertiem. Liels paldies par to, ka jūs bijāt pie mums atnākuši un pateicamies par to, ka piedalījāties diskusijā. Es pateicos arī citiem komitejas locekļiem par to, ka viņi piedalījās šajā diskusijā tik uplā skaitā. Tagad par mūsu darba kārtu kārtību. Es gribētu iepazīstināt jūs ar mūsu koordinātoru darba rezultātiem. Ja nav nekādu iebildumu, tad uzskatīsim, ka, ka šī koordinātoru vienošanās ir apstiprināta. Es lūgtu mūsu nīderlandiešu kolēģus Es gribu viņiem teikt, ka Nīderlandes prezidentūra ir paredzējusi uh, uh, padarīt vēl stingrākus pašreizējos standārtus attiecībā uz amonija izmešiem. Un tagad vēl vārds uh, Agilēras kundzei. Koordinātoru sanāksmē Manuprāt, mēs nevienojāmies par šo jautājumu, kas tiks uzdots debatēs. Vismaz es nesapratu, ka, ka tiek gatavots jautājums, varbūt citi to saprata, nu varbūt es esmu kļūdījusies. Tad. Bet palūkojieties uz pašreizējo formulējumu, man uh, šķita, ka jautājums ir citādāks, jo mēs konkrēti nevienojāmies par to, kāds jautājums tiks uzdots plenārsēdē. sēdē Atvainojos priekšsēdētājs, uh, lūdzu atkārtojiet vēlreiz, es nedzirdēju, ko jūs teicat. Tātad sanāksmes protokolā ir ierakstīts par netarifu barjerām un iekšējo tirgu. Tas bija tas jautājums, par ko mēs runājām, bet nebija paredzēts to uzdot plenārsēdē, bet tagad ir ierakstīts protokolā, ka šāda vienošanās tika panākta. Pa Eh, koordinātoru sanāksmē, kaut gan tas eh, skaidri netika pateikts. Tātad šis ir tas jautājums, jā, un tas it kā tika pieņemts koordinātoru sanāksmē priekšsēdētājs. Es teicu, ka mums būs šis mutiskais jautājums, tas bija mans ierosinājums, es ierosināju to uzdot, ja ir nepieciešams kaut ko vēl apspriest, esmu gatavs arī uh, apspriesties. Bet es tā saprotu, ka varam slēgt uh, šo sēdi. Un tagad Vojčehovska kungs aicina jūs uh, uz uh, trešā stāva kafetēriju 6.15 būs pieņemšana. Un vēl informēju jūs, ka nākamā sanāksme ir paredzēta 24. maijā. Mēs uh, Eh, arī runāsim par piena tirgu, un mums ir eh, piesātināta darba kārtība. Līdz ar to sanāk.